Good morning. Uh, first item on our agenda today is... Labrīt visiem. Pirmais mūsu šīs dienas darba kārtības punkts ir ļoti svarīgs punkts. Ar Lakī kungs mums iepazīstinās ar jauno stratēģiju Afganistānai. Man jums jāinformē, ka būs arī otra sanāksme, visdrīzāk 28. datumā Strasbūrā. Šeit, šeit, es atvainojos, tomēr šeit. Briselē vēl viena sanāksme 28. datumā. Kasolīdis kungs, kas ir galvenais ēnu referents tautas partijā, no tautas partijas puses šodien vēlējās jau noturēt debats par šo jautājumu, bet, nu, Debats turpināsies, kā jau teicu, nākamo reizi, kad atkal sastapsimies apmēram 400 grozījumu iesniegt. Tātad tas ir ļoti mm, sarežģīts darbs, kas gaida ar Lakiju kungu. Viņš tomēr centīsies, protams, tos visus ap, apkopot eh, zināmā kompromisa grozījumu daudzumā, un tos mēs tad atsi, at, arī atspriedīsim 28. Tātad iesākumā gribu lūgt uzreiz jau ar Lakiju kungu. Sāk darbu, lūdzu, iepazīstiniet mūs ar situāciju. Thank you very much. Mr. President, thanks. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem kolēģiem, kas ir šeit uz vietas. Un paldies arī visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Sākotnēji, jāsaka, bija satraucies. Nu, vienkārši par to milzīgo daudzumu grozījumu, kas bija manā priekšā. Bet, kad es tos izlasīju un apskatīju, izpētīju, tad jāsaka, beigu beigās bija diezgan apmierināts. Jo lielākā daļa šo grozījumu nu, li, tiešām lielākā daļa grozījumi bija tādi uzlabojumi šim pašreizējam ziņojumu projektam. Ziņojuma struktūra ir tāda, tāda pati, kā tas tiek arī šeit paredzēts, un tur tiek atspoguļots mūsu diskusijas šai komitejā. Nu, var veikt tādu kā izvērtējumu sakot, ka es uzskatu, ka 70% no šiem grozījumiem pilnībā pieņemami. Un es uh, savu viedokli, pozitīvu viedokli par tiem arī paudīšu. Man ir atsevišķas domstarpības par apmēram 30% grozījumiem, un es paskaidrošu, kāpēc. Un tikai 15 grozījumi no visiem šiem 289, respektīvi 3,8% no kopējiem grozījumiem ir tādi, ko es, nu, diemžēl nevaru gan pieņemt to pašreizējā formulējumā, bet varbūt, ka ir iespējams mainīt formulējumu, nonākot pie kompromisiem, apspriežoties savā starpā. Nu, varbūt pat šie 4% man šobrīd nepieņemo grozījumu var tikt iekļauts ziņojumā citādākā nedaudz formulējumā. Un tātēc tiešām ar priekšu prieku var teikt, ka, nu, viss šis viena gada darbs tiešām ir bijis to vērts. Un eh, esam pieņēmuši arī deve komitejas atzinumu. Tas šķiet iet tādā pašā virzienā kā mūsu ziņojums. Eh, man tomēr ir gan, nevar piekrist devītajam punktam viņa atzinumā, bet tas ir tāpēc, ka tai brīdī, kad Eiropa tika veidota, uh, nebija vēl bijuši nekādas prezidentālās vēlēšanas Afganistānā, un tā tad līdz ar to šobrīd ir jau, lūk, jaunais, jaunās vēlēšanas, jauni rezultāti. Nu, man jāsaka, ka šī darba ambīcija bija izveidot stratēģiju, jaunu stratēģiju, ne tikai vienkārši rīcības plānu, ne tikai tādu vienkāršu pieejušam jautājumam. Es uzklausīju kritiku no komisijas, ka mēs uh, ne, ne, nevaram veidot stratēģiju Afganistānai, ja mums ir jau rīcības plāns, bet visas grupas šajā parlamentā diskusijās konstatēja, ka mums ir vajadzīga patiešām reāla stratēģija. Un tas bija arī tāds mandāts, kas man tika dots. Strādājot pie šī dokumenta, nu, un tā tad jūs redzēsiet, ka šai stratēģijā, nu, uh, patiešām ir eh, viss atspoguļos, tas nav tāds eh, tikai mm, skaistāko lietiņu kopsavilkums. Nē, te tiešām eh, te ir visas reāls lietas. Bieži vien mēs astojamies strateģiem, kas nebūtu nav tāds reāls, bet šeit ir desmit, mm, un, un lūk, reāla stratēģija ir tāda stratēģija, kur pavisam skaidri tiek noteikts prioritātes, neliels daudzums prioritāšu. Tādas stratēģijas ar 12 un vairāk prioritātēm tās jau nav nekā vērtas un tāpēc savā ziņojumā pievērto, pievērsos tieši četriem galvenajiem punktiem, nevairāk. Es eh, zinu, ka Afganistānā ir milzums daudz problēmu. Nu, skatoties no kāda aspekta mēs raugamies, šo valsti var identificēt milzīgas problēmas ļoti lielā mērā. No mūsu skatu punkta raugoties, Afganistāna ir ārkārtīgi nozīmīga, jo pirmām kārtām ņemot vērā šo starptautisko terorismu draudu, saprotas, ka terorismu draudus tas ir svarīgs aspekts. Gal galā mums ir jāapvieno spēki, lai cīnītos pret Alkaidas klātbūtni šai valstī. Tālāk jāņem vērā arī fakts, ka Afganistāna ir būtisks opiju piegādes avots. 90% opiju heroīna Eiropas Savienībā ienāk tieši no Afganistānas. Un, protams, tās, tas dodas arī uz, tās tiek nosūtīts arī uz Krieviju. Krievija ir otrais lielākais upurs šim narkotiku uh, eh, drūdzim. Uh, Un skatoties no Afganistānas iedzīvotāju skatu viedokļa savukārt, šī iepriekšējā prioritāte nebūtu, galvenā prioritāte nebūtu nav ne terorisms, ne arī opīra eh, audzēšana, bet gan nabadzība. Afganistāna ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, līdzi, līdz ar Sierra Leone un vēl citām Āfrikas valstīm. Afganistānā lielākā daļa cilvēku ir bez darba, Nu, tātad, atkarībā kā mēs paskatāmies uz šo jautājumu, nu, prioritāšu nozīmība var mainīties, bet mums šeit parlamentā jābūt konsekventiem, un mums ir jāpievērš šiem galveniem punktiem, mūsu prioritātēm, un centos darīt visu iespējamo, lai ņemtu vērā tāpat laikā arī Afganistānas iedzīvotāju prioritātes. Nu, pirmām kārtām, protams, šo nabadzības jautājumu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Nu, un ilgtermiņā tas um, ļautu rast risinājumu. Šīs problēmas atrisināšana varētu atrisināt ar virkni citu problēmu. Neskatoties uz to, kā jau teicu, ziņojumu fokus lielākoties vērst uz, uz tām prioritātēm, kas ir Eiropai attiecībā uz šo valsti. Un ziņojums pievērš četriem punktiem. Pirmām kārtām - startautiskā atbalsta sniegšanas ietekme. Tātad ārvalstu donoru darbība Eiropas Savienība, Japāna un ASV lielākoties trīs šīs valsts. Ir arī, protams, citi tādi mazāki donori, bet šie ir tie nozīmīgākie. Tātad lielākā daļa ār, ārvalstu palīdzības nāk tieši no šīm trim valstīm. Nu, tad, protams, miera process. Bez tā nevar, nav iespējama nekāda stratēģija, protams. Ja Eiropas Savienība neieņem spēcīgi nostāju attiecībā uz miera procesu, kas šobrīd ir izcināts valstī, Tas gan ir vēl tādā embrija attīstības stadijā, bet pēc pāris konferencēm Londonā eh, izdevās tomēr likt tādu spēcīgu uzsvaru uz šo procesu aizsākšanos Afganistānā, respektīvi, ka nav iespējams militāra rakstura risinājums, ir vajadzīgas sarunas arī ar Taliban, daļu vismaz no tā, tas ir tāda daļa no miera procesa, un um, šu, pēc šīm divām konferencēm esam gūši ļoti svarīgu informāciju, respektīvi, ka tādas sarunas varētu būt arī iespējams. Tālāk policijas apmācība. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, izšķirīgais jautājums faktiski, lai varētu izveidot, nonākt pie mirkļa, kad mūsu spēkus no valsts varētu atvilkt. Nu, un mana nostāja ir tāda, ka nebūtu pareizi un nebūtu īpaši atbildīgi eh, atsaukt visus spēkus no Afganistānas stūlītēji. Mēs esam, nu, atkarībā no katras valsts, mēs esam vairāk vai mazāk desmit gadus šai valstī. Un mēs esam devuši savu ieguldījumu situācijas attīstībā šai valstī, un mēs nevaram vienkārši tā dienas laikā lūk pateikt, mums tas viss ir viena alga, mēs braucam prom. Uh, Izšķirīgākais punkts ir tas, ka mums jāļauj veidot valsti, kas var pati nodrošināt drošības apstākļus. Tāpēc ir vajadzīgs apmācīt policiju, nacionālo policiju, lai viņiem ir kaut kādi minimāli obligātie standarti, kas varētu paredzēt drošības, drošības nodrošināšanu pašiem iedzīvo, Afganistānas iedzīvotājiem. Un tas ir nenoliedzami svarīgi. Un arī šeit, šajā punktā jāsaka, daudz uzlabojumu nāks no grozījuma. Un pēdējais punkts um, ir alternatīvas attīstības meklēšana nu, narkotiku audzēšanai. Nu, mums vispir, vismaz vajadzētu norādīt uz kaut kādiem mm, variācijām, iespējām, jo jāsaka šobrīd visi tie centieni, kas izdarīti Afganistānā šajā gadījumā, lai risinātu opiju problēmu, ir, nav nonākuši ne pie kādiem rezultātiem, diemžēl. Tas man jāsaka ar nožēlu, un nav arī bijis, nav nekāds bijis centienu formulēt tādu stratēģiju vai plānu, kas ļautu atbrīvoties, nu, sakarīgā laikposmā no šīs um, valsts atkarības no narkotika audzēšanas, no pieaudzēšanas. Es centos izmantot savu pieredzi, uh, un šeit mēģināju iekļaut arī um, rekomendācijas, ierosinot uh, tādu diezgan precīzu izklāstu Un galvenais priekšlikums ir tas, ka ir vajadzīga stratēģija opija, opija ražošanas izbeigšanai. Šāda stratēģija līdz šim nav bijis, un tas ir viens no galvenajiem punktiem, ko es ceru kolēģi arī atbalstīs manā ziņojumā. Redzēju, ka bija jau arī grozījumi, kas faktiski kopumā šo kopējo struktūru atbalstīja, un tāpēc esmu diezgan apmierināts. Pāris komentāru par grozījumiem. Šis jāsaka ir ārkārtīgi izšķirīgs ziņojums. Tas ir, nu, sarakstīts, protams, eh, it kā kā parasti, bet tomēr tas ir tiešāks, eh, būtiskāks, tas ir pietuvinātāks tādai ikdienas valodai, neizmantojot augstus vārdus un augstiem plauktiem. Un jāsaka arī vairāk eh, tuvāks, manuprāt, nacionālajiem parlamentiem, piemēram Amerikas kongress un arī tuvinātāks pēc sava rakstura, nu, tā, tam darba veidam, kā strādā, piemēram, Amerikas kongress. Jo viņi arī strādā tādā tiešā veidā, ļoti vien, salīdzinoši vienkāršā valodā, tā, lai viss ir saprotams un skaidrs. Nu, ja kāds šo mm, mm, nav val, radis pie šādas valodas, varētu, nu, kļūt tāds aizdomīgs par to, kāda valoda es te izmantojos. un atsevišķi grozījumi atspoguļo šo vienkāršību, respektīvi, nu, tiek arī varbūt pat mīkstināt atsevišķi izteicieni. Bet ziņojumā iekļaut arī kritika. Tur ir ierosināta šī jaunā stratēģija, un tā ir paredzēta kā nākamā stratēģija Šobrīd visā starptautiskajā sabiedrībā, sabiedrībā tiek runāts jau par stratēģiju par atkāpšanos no, šī, no šīs valsts. Kā izbeigt šo militāro, mūsu militāro klātbūtni Afganistānā? Bet es to vēlos aizstāt ar vairāk uz tādu pilsoniskas intervences pieeju. Un es ceru, ka to man kolēģi arī novērtēs. Nu, tagad ļaujiet pievērties grozījumiem. Daudz grozījumi ir uzlabojuši ziņojumu saturu, nu ļaujiet man jums dot kaut vai piemēru, nu piemēram, eh, par Afganistānas tiesu iestādēm. Fakts ir tāds, ka nepietiek apmācīt policijas spēkus, ir vajadzīgs apmācīt arī tiesu iestādes un tos, kas tajās darbojas, paralēli jau esošiem darbam, jo citādi jau nezinās, nebūs, nebūs nekas, kas pārvalda šos policijas spēkus, kas izdara kontroli un tam līdzīgi. Un tāpēc paud, paužu atbalstu visiem ierosinājumiem, kas nāk attiecībā uz šo punktu. Līdzīgā kārtā gan nevarēju pieņemt vairākus grozījumus, kas ir tādi pārspīlēti, manuprāt, tieši par šo punktu. Tā, piemēram, es neatbalstu to, ka Afganistānā vajadzētu izveidot, izveidot starptautiskās tiesas un tiesnešus, tā kā mēs to darījām, piemēram, Kosovā. Afganistānā situācija ir atšķirīga. Mm, Krimināla kodeks ir pilnīgi citāds Tas ir ļoti atšķirīgs no tā, kas darbojas Kosovā vai Bosnijā, Hercegovinā, un tur, protams, šie abi krimināla kodeksi salīdzinoši pietuvināti Eiropas tiesību normām. Afganistānā, jāsaka, krimināla kodeks ir ļoti sarežģīts mm, tiesību normu kopums, kur arī šariāta likuma un tam līdzīgi. Un tāpēc es nevaru iedomāties, kā starptautiski tiesneši varētu piemērāt, piemēram, šārijāt likumus savā darbā. Līdz ar to es domāju, ka viņa loma šeit nebūtu atbilstīga, tas nebūtu praktiski. Tad tādā gadījumā rīkoties, domāju, tā vietā vajadzētu apmācīt viņu pašu tiesnešus un tad ļaut viņiem spriest taisnu tiesu. Bet tāpat laikā, protams, piedāvājot šo pietiekam lielo autonomiju, lai viņi varētu apmācīt, bet varētu tad arī izdarīt šos uh, lēmumus. Ņemot vērā, ka tiesu sistēmas eh, un tiesi, tiesību normu sistēmas ir ļoti atkarīgas, atšķirīgas. Eh, nu, Dažus grozījumus nevarēju pieņemt ne tāpēc, ka būtu pret ideju, kas tur teiks, bet tāpēc, ka tie vienkārši pārklājas ar citiem. Vai tāpēc, ka to tajos iekļautā doma jau tekstā ir atspoguļot. Nākam nedēļ Strasbūrā nākšu klējā ar kompromisu grozījumiem, tiksimies ar ēnu referentiem un arī visiem grozījumu autoriem. Uh, un uh, centīšos nonākt pie kompromisa par pilnīgi visām, uh, visiem šiem punktiem, jo tiešām kopēja atmosfēra ir tāda sadarbības atmosfēra, lieliska atmosfēra. Domāju, ka nebūs grūti nonākt pie kompromisa un arī vienoties par visu tekstu kopumā. Ir vēl arī tādi grozījumi, kuriem nevarēja piekrist, tāpēc, ka tie šo tekstu padarīja tad pārāk maigu, nu, pārāk daudz izņēma šo jēgu laukā, un tas, manuprāt, nav pieņems. Es ceru, ka jūs tomēr novērsē, novērtēsiet manu centienu, nebūt tādam divdomīgam, te visu pateicās skaidri un gaiši. Šis dokuments, ņemot vērā, cik ļoti svarīgi ir tēma, nonāks arī, pie, arī presē, nonāks arī pie vienkāršiem, e, e, pie, pie tautas, un viņiem ir jāspēj to saprast un izlasīt. Un pēdējā grozījuma grupa, kā jau teicu, 15 grozījumi ir tādi, ko tiešām nevar pieņemt. Tas tāpēc, ka tie faktiski iet pret to virzienu, ko esmu izvēlējies ievērot šai ziņojumā, bet arī, kā jau teicu, esmu gatavs arī apspriest šos grozījumus ar to autoriem un varbūt nonākt pie kompromisa formulējumu. Nu, tie ir grozījumi, kuros tiek uzsvērts, pie, tā sauktie, kur tiek uzsvērts tā sauktie pozitīvie elementi, kas saistīti ar mūsu intervenciju Afganistānā. Un beigu beigās rodas tāda, tāda aina kā caur rozā brillēm. Uh, Nu, piemēram, tiek teikts, ka lielākā daļa pilsētu un lielākā daļa provinču Afganistānā nesastop šobrīd ar nekādām, nekādām vardarbības formām. Nu, jāsaka, tas vienkārši nav taisnība. Vai, piemēram, ir grozījumi, kur tiek teikts, un kur tiek slavēta mm, pēdējās vēlēšanas un visi notikumi to laikā, bet tāpat laikā tie kolēģi, kas tur bija, viņi ļoti kritiski izteicās par šīm vēlēšanām. Un eh, ir arī grozījumi par sieviešu tiesībām, kur tiek uzsvērts, eh, nu, šis jautājums pārāk, progress šai jomā pārāk daudz, kas neatbilst realitātei. Jo daudz mūsu kolēģi uzskata, ka tieši tā ir tā joma, kur ir ļoti maz progresa gūts pēdējo gadu laikā. Un ka tā ir joma, kur mums vajadzētu spēcināt savu intervenci un eh, rīkoties daudz straujāk un efektīvāk. Un tad ir, piemēram, grozījums ļoti, manuprāt, nepiemērots sanījums starp 76% pilsoņu upuru, uh, kas radušies Taliban darbības uh, rezultātā un 20%, kas ir tad bijuši sabiedroto spēku upuri. Nu, tas ir nepieļaujami, manuprāt, jo tas nozīmē, ka, ja mēs sakam, šeit ir 22% upuru uh, NATO darbības rezultātā, tad tie lūk, nu tad mēs te iznāk, ka NATO ir kaut kādā veidā pielīdzināts Talibanu. Nu, manuprāt, tas nav pieļams, es nevaru to pieņemt. Un tāpēc lūkšu autoru šo grozījumu atsaukt. Mēs nevaram šos divas puses likt uz vieniem svaru kausiem. Starptautiskie spēki taču savā darbībā piemēro Ženēvas konvenciju, ievēro visas starptautiskās tiesību mornas, normas, bet savukārt visi šie nemiernieki, protams, neko tādu nedara. Un līdz ar to, ja mēs viņus liekam vienādos eh, tajos pašos svaru kausos, lūk, tad, lūk, viņi jārīkojas apmēram tāpat, tikai talibans ir sliktāks. Nu, es nezinu, tā, tā nevaram šo jautājumu formulēt. Es domāju, šis grozījums, es ceru, tiks atsaukts. Visbeidzot, Strasburā būs, nākamnedēļ būs sanāksme. Līdz šīs nedēļas beigām jūs saņemsiet arī priekšlikumus kompromisa grozījumiem, un tad, tieši kā jau priekšādātājs nu pat teica, mums būs vēl viena iespēja apspriest kompromisa grozījumus šeit AFET 28. Eh, oktobra sanāksmē, tas būs pilns komitejas sastāvs, līdz ar to es domāju, ka iespējas mums vēl būs atliku likām. Eh, paldies par uzmanību un pacietību man uzklausot. So, no, Paldies, tagad kas līdes punkts. Thank you, Mr. President, first of all. Paldies, priekšsādātāji. Es vispirms gribu atvainoties eh, tautas partijas grupas deputātu vārdā, kur nav šodien ieradušies uz šo sanāksmi. Viņi atrodas Madeirā šobrīd. Patiesībā es arī būtu vēlējies tur atrasties šobrīd. Bet vispirms es gribēju pateikties ar Lakī kungām par viņa lielo darbu, par to, ka viņš daudz strādājis pie šā ziņojuma, un mums tiešām jāatzīst, ka ar Lakī kungam ir diezgan liela pieredze Afganistānas jomā, lielāka nekā mums citiem, un šai ziņojumā viņš ir centies eh, sniegt tādu netika eh, tradicionālu pieju. Viņš izceļ tādus aspektus, kam būtu jāpievērš uzmanība, uh, kam būtu bijusi jāpievērš uzmanība jau agrāk, kad viņš šodien runāja par to, ka tiek nostādīts līdztēku starptautiskais terorisms un narkotiku tirdzniecība. Tas jau sen bija tā jāpasaka, kad viņš runā par nabadzības apkarošanu, visticamāk nabadzība ir starptautiskā terorisma cēlonis. Tieši tādēļ terorisms uzplaukst uh, Afganistānā un tieši tādēļ arī tur tiek audzēts magonis tik plaši. Es vēlētos arī pateikties ar Lakī kungām par to, ka viņš ir gatavs meklēt kompromisus, uh, un pan, cenšas panākt vislielāko vairākumu atbalstu šim ziņojumam. Mums tautas partijas grupai mēs uzskatām, ka galvenā pieeja ir tāda, ka ir jārunā par pašreizējo stratēģiju Afganistānā, kas tika izstrādāti pagājuši gadu, kad Makrista, ģenerāls Makristāls pārņēma vadību. E, pagātnē kļūdas ir minētas šajā ziņojumā, un par to ir arī iesniegti virkni grozījumi. Šī e, nemiernieku apkarošanas stratēģija sagatavo Afganistānas armiju un policiju uh, lai tās būtu spējīgas no 2014. gada pārņemt kontrolas valstī un lai eh, sabiedroto spēki tiktu pakāpeniski izvesti no šīs valsts sākot no 2011. gada. Tai eh, tiek eh, jāorganizē ir drošības pasākumi, tā, lai sniegtu atbalstu vietējiem iedzīvotājiem, ir jāatjauno un jābūvē infrastruktūra, kas nāktu par labu visiem iedzīvotājiem. Šī sacelšanās apkarošanas stratēģija eh, tā mērķi, tās mērķim ir jābūt novērst to, ka šī valsts kļūst par starptautiskā terorisma bāzi atkal un novērst šo tumsonības izplatīšanos nākotnē. E, tiek apgalvots, ka kaida praktiski jau ir sakauta un ka tādēļ sabiedroto spēku ir jāizvērt. Tas nav taisnība. Tas nav galvenais smērķis jaunā sacelšanās apkarošanas stratēģija, ko ir atbalstījis Eiropas Savienība, atzīst kļūdas, kas bija pieļautas vecajā stratēģijā, un tiek atzīts arī, ka ir jāparedz laiks, lai šī stratēģija sāktu darboties. Sabiedrot to spēkiem un afgāņu spēkiem nav iespējams panākt uzvaru tikai ar militāriem līdzekļiem. Un arī talibāni nevar militāri sakaut sabiedroto spēkus. Atzītās kļūdas par ko ir e, runāts šajā jaunajā stratēģijā. Ir piemēram tādas, ka agrāk galvenā stratēģija bija vērsta uz e, terorismu apkarošanu un teroristu apkarošanu, un e, pēc tam tā izrādījās kļūda. Tik uzskatīts, ka ir viegli apkarot terorismu un nebija, netika iesaistīti afgāņi. Uh, tika ignorēts tas, ka daudzi civiliedzīvotāji gāja bojās. Tika pieņemti darbā nemilitārie darbinieki militāru uzdevumu veikšanai, tika ignorēti tādi faktori kā nabadzība un analfabētisms, un te pašā laikā tika tērēti miljoni neliederīgi. Šeit jāsacina, ka kopējie rezultāti ir uh, sa, sarūktinoši par spītī atsevišķiem panākumiem. Tātad šeit ir uh, analizēts pagātnes kļūdas. Uh, runājot par jauno stratēģiju, jāatzīst, ka kritika, kas iekļauta šajā ziņojumā, ir pamatota, un mans kolēģis norādīja, ka kompromisa grozījumos viņš ņēma vērā saiknis starp pagātnes kļūdu atzīšanu un jauno stratēģiju. Bet man ir arī iebildumi. Es gribu teikt, varbūt komisijā ir taisnība, mēs nerunājam par jauno stratēģiju. Šāda stratēģija jau pastāv, un mums vienkārši ir jāsagaida, lai tā dod rezultātus. Otrakārt, mēs nevaram runāt par Eiropas Savienības stratēģiju, kas būtu atsevišķi atdalīta no sabiedroto spēku kopējās stratēģijas. Mēs nevaram rīkoties vieni paši. Varbūt tā vietā, lai runāt par stratēģiem, sadat runāt par politiku vai pieeju šās problēmas risināšanā. Tagad par politisko procesu. Protams, tā noslēgums būs politisks rezultāts, bet šai sacelšanās apkarošanas stratēģijai ir jā, jādod pietiekams laiks, lai tā varētu dot augļus. Un uh, Tas viss nevar notikt vienkārši uguns pārtraukšanas apstākļos, un mēs arī nepiekrītam tam, ka būtu jāatsakās no bezpilota lidmašīnu izmantošanas šobrīd. Notiek šobrīd kontakts starp prezidentu uh, Kārzai un Talibāniem, un uh, Uh, no Mullas Omāra izteikumiem mēs secinām, ka viņi joprojām cer gūt militāru uzvaru nākotnē. Sarunās ir jāpiedalās uh, konfliktā iesaistītajiem spēkiem, bet mēs nevaram ignorēt arī Ziemeļatlantijas alianses sabiedrotos un uh, to, ka uh, ka šīs sarunas starp uh, talibaniem un prezidentu Kārzāju var kļūt par pašt, puštu un iekšējo jautājumu. Bet tāpat mums tomēr ir jārosina sarunas starp pašvaldībām un talibānu kaujiniekiem, kur ir uh, iesaistījušies šai kustībā uh, nabadzības un citu iemeslu dēļ. Es Eh, šeit mēs konstatējam novatorisku ar Lakikunga pieeju. Mums ir jāatzīst virkne faktu. ASV kongress ir secinājis, ka privātās firmas un starpnieki ir saņēmuši lielus naudas summas, ka šī nauda ir pazudusi vai nonākusi nemiernieku rokās, un ka salīdzinoši nelielas summas Eh, tiešām nonāk eh, av, eh, paredzēto mērķu izpildēji. Mens, mums tai pašā laikā ir jākoriģē tāds, tāds paziņojumi, kas atbrīvo no atbildības par korupciju Afganistānas centrālā administrācija, un tāpat mums ir jāizsver šie jālīdzvaro šie ierosinājumi par palīdzības piešķiršanu tieši centrālajai Karzaja valdībai. Mums varbūt būtu jārunā par uh, atbalsta sniegšanu, bet nevis par finansējumu piešķiršanu, bet joprojām palīdzība ir jānovada tieši vietējiem projektiem, vietējai administrācijai ar starptautisko uh, palīdzības uh, organizācijas starpniecību. Šī valsts uh, vienmēr ir bijusi sašķauta, tur vienmēr ir bijuši klani un ciltis. Un es nedomāju, vai mums izdosies to apvienot. Tālāk par narkotikām. Es pateicos ar Lakī kungam par to, ka viņš liek uzsvaru uz šo jautājumu. Gadu pēc gada, kad komisija uzstājās mūsu komitejā, es pastāvīgi uzdevu jautājumus par to, ka Afganistāna joprojām ir viens, e, ir galvenā opijā ražotāja, kas eksportē e, šīs narkotikas uz Eiropu un kaimiņu valstīm. Pirms e, šīs um, sacēlšanās apkarošanas politikas uzsākšanas, uh, kad tika īstenota terorisma apkarošana, cīņa pret narkotikām tika uzskatīta par sekundāru jautājumu, bet tā bija nopietna kļūda un ļoti labi, kā Lakija kungs to norāda. Es iebilstu pret to, ka narkotiku audzēšanai izmanto uh, lauku apsmidzināšanu no gaisa ar herbicīdiem. Bet uh, tomēr par spīti afgāņu politikas centieniem neizdodas apkarot opiju magoņu audzēšanu. Man ir jautājums, vai mums no šīs metodas pilnīgi ir jāatsakās, vai vienkārši mēs par to nerunājam. Un noslēgumā par policijas apmācību. Tā kā nav nu, bijis pietiekami daudz iespējas par to runāt, uh, autors ir runājis tikai par afgāņu policiju, nevis par afgāņu militāriem spēkiem. Ja runa par policiju, tad uh, tās apmācībā ir panākts liels progress. Tagad afgāņu policijas spēki piedalās apvienotās operācijās ar uh, sabiedrotajiem. Armija varēs uzņemties pilnu atbildību par visu valsti līdz 2014. gadam. Ar Lakī kungam, protams, ir taisnība, kad viņš nerunā par šo tēmatu, un es respektēju viņa izvēli. Esmu redzējis vairākus grozījumus, kuri cenšas runāt par šo tēmatu. Es uzskatu, ka šie grozījumi nevar nodrošināt vajadzīgo līdzsvaru starp policiju un militāriem spēkiem, un iespējams, ka tie nebūs liederīgi. Ja runa par policijas apmācību, es vēlētos teikt, ka armija nevar apmācīt policiju. Tāpēc NATO spēki vai NATO sabiedrotie nevar būt atbildīgi par policijas apmācīšanu. Privātās firmas patiešām ir uh, parādījušas, ka tās nespēja veikt šos pienākumus, un uh, privātu firmu iesaistīšana noteikti ir jāpārtrauc. Protams, to nevarēs darīt uz to līdz, bet tik, tik līdz tas būs iespējams. 2014. gadā uh, vairs privātās firmas noteikti nebūs vajadzīgas. Ja runa par pieņemšanu darbā, tad ir jāatzīst, ka pamat uh, lasīt prasme nebūs noteicošais kritērijs. Šeit ir runa par uh, tūkstošiem cilvēku, te ir runa par armijas virsniekiem, kuriem noteikti ir e, jābūt apmācītiem, ir e, jāprot lasīt un rakstīt. Vai mēs varēsim atrast tik daudz cilvēku Afganistānā? Varbūt e, mēs varētu mazliet izmainīt redakciju un teikt, ka tiek dota priekšroka cilvēkiem ar pamat lasīt prasmi. Uh, Par Lakīkunga komentāriem šķiet, ka esmu visus tos jau pieminējis. Esmu ņēmis vērā arī to, ka viņš ir izteicis piecus komentārus par vairākiem grozījumiem, kurus viņš nevar akceptēt vai kurus viņš varētu akceptēt ar dažiem grozījumiem. Dažos gadījumos es viņam piekrītu, bet es uzskatu, ka ir veids, kā mēs varētu risināt šīs domstarpības. Uh, Viņam noteikti ir eh, taisnība dažos punktos, ko viņš pieminēja. Es ceru, ka nākamnedēļ mēs eh, varēsim pabeigt šo darbu un varēsim rast eh, līdzsvaru tā, lai vairākums varētu šo ziņumu atbalstīt. Lielas paldies, Noizera kungam tēt vārds, un es vēlētos visiem atkārtināt, ka līdz 10.30 mums ir jābeidz šis temats, jo pie mums ieradīsies Pakistāns ārlietu ministrs. Lūdzu, Noizera kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es, eh, kā ēnu referents no sociāldemokrātu politiskās grupas, vēlētos pirmām kārtām eh, pateikties eh, sirsnīgi ar Lakī kungam. Es šeit neizsaku tikai tukšu pieklājības frāzi. Es patiešām augstu novērtēju viņa speciālās zināšanas, kuras viņš ir ielicis šajā ziņojumā. Esmu arī viņam pateicīgs savas politiskās grupas vārdā par to, ka Mēs varējām viņu pārliecināt ar eh, saviem grozījumiem. Viņš ir eh, piekritis eh, mūsu argumentiem. Tāpat arī mēs varam saprast viņa paustos argumentus. Šīs mazās domstarpības es ceru, ka mums izdosies atrisināt. Esmu arī ēnu referents no attīstības komitejas puses, un es uzskatu, ka grozījumi, kas ir iesniegti no šīs komitejas, ir uh, noteikti ļoti noderīgi un uzlabo ziņojumu, un iespējams arī sniedz šeit aktuālāku informāciju. Vai šeit ir runa par jaunu stratēģiju vai jaunu politiku Afganistānā, manuprāt, nav izšķiroši. Šis eh, rīcības plāns noteikti, šis ziņojums noteikti runā daudz vairāk, eh, daudz, par daudz vairāk lietām nekā tikai par rīcības plānu. Mēs uh, redzam, ka šis ziņojums ļoti kritiski vērtē situāciju Afganistānā. Protams, eh, situācija Afganistānā nav rožaina, ziņojums ir līdzsvarots, bet tajā pašā laikā tiek ņemti vērā arī uh, pozitīvie sasniegumi. Ziņojums noteikti sniedz daudz labumu arī tāpēc, ka šeit eh, netiek meklēta vaina, bet gan ziņojums orientējas uz nākotni. Tas nozīmē, ka mēs varam šeit eh, vest labas uz nākotni orientētas debates. Šis ziņojums it kā tiek orientēts uz Eiropas Savienību, tiek runāts par Eiropas Savienības pienākumiem un iespējām, kā arī uz Eiropas parlamentu. Mēs Eiropas parlamentā esam atbildīgi par šiem tematiem. Un eh, Es vēlētos teikt, ka ir jādomā arī par NATO parlamentāro asamblēju, taču tas, ko pašlaik eh, NATO veids Afganistānā noteikti ir nozīmīgi, jo NATO galu galā ir izšķirošais spēks Afganistānā. Es pieminēju, ka ziņojums eh, sniedz reālu ieskatu situācijā, bet it īpaši šeit ir runa par civilo un militāro ietekmi. Tas ir īpaši nozīmīgi, tāpēc, ka mums ir vajadzīga tāda stratēģija, kas pēc spēku atvilkšanas datuma 2014. gadā būtu eh, darboties spējīga. Centrālais, protams, ir nabadzības izskaušana Afganistānā. Tas Afganistānā tiek darīts kopš 2001. gada, un šos pūliņus noteikti vajadzētu padarīt intensīvākus tagad un arī pēc 2014. gada. Īpaša atbildība ir jāuzņemas arī nevalstiskajām organizācijām. Tām ir gadiem ilga pieredze Afganistānā. Cilvēki, kas sniedz palīdzību Afganistānā, saskaras ar tādiem pašiem draudiem kā karavīri, kas atrodas Afganistānā. NVO īpaši pievēršas arī sieviešu situācijai Afganistānā. Ir jāsaka, ka sieviešu situācija it kā ir uzlabojusies, bet tā noteikti nav tik laba, kā to pie mums ataino. Vienlaicīgi mums ir jādomā arī par pilsonisko sabiedrību un tās izveidu Afganistānā, it īpaši ņemot vērā stratēģiju attiecībā uz pašvaldību stiprināšanu. To mēs varēsim darīt tad, ja vienlaicīgi tiks nodrošināts tiesiskums Afganistānā. Priekšnosacījums tam ir labākas mācības policijai, tā lai šos uzdevumus varētu veikt vienlaicīgi. Pēdējais komentārs par samierināšanās procesiem, kas iesaista arī Talibāna spēkus. Es domāju, ka mūsu viedoklim par Talibānu noteikti ir jābūt atšķirīgam, jo galu galā ir vairāki Talibāna grupējumi. Ir tādi grupējumi, kas absolūti nevēlas sadarboties, kurus noteikti vajadzētu apkarot, bet ir arī tādi cilvēki, kas Talibānā ir iesaistījušies uh, Eh, spiediena dēļ, kas ir dažādu sociālu iemeslu dēļ eh, iesaistījušies Taliban grupējumos. Tas noteikti būtu jāņem vērā. Taču, ja mēs vēlamies nodrošināt samierināšanās procesu, tad šis eh, process noteikti varēs virzīties uz priekšu tikai iesaistot Talibānu. Noslēgumā es gribētu teikt, ka esmu pateicīgs par ziņojuma kopējo virzību, jo tas atbilst arī mūsu mērķiem, un es ceru, ka labā sadarbība turpināsies arī nākamnedēļ līdz oktobra beigām, tā lai mēs varētu iegūt plašu vairākumu parlamentā šim ziņojumam. Lielas paldies! Šulca kungam vārds! Paldies, priekšādētāji! Es arī izteikšos vācu valodā. Pirmām kārtām es vēlētos eh, pateikties gan ēnu referentiem, un es arī vēlētos eh, atvainoties mana politiskās grupas biedru vārdā, kas atrodas mūsu sanāksmē ārzemēs. Es vēlētos pateikties referentam par ziņojumu, par viņa iniciatīvu un par viņa mēģinājumu runāt par jaunas politikas noteikšanu Eiropas Savienībā attiecībā uz Afganistānu un runāt arī par drošības situāciju šajā valstī, bet tajā pašā laikā par sociālo-ekonomisko attīstību. Es uzskatu, ka šajās diskusijās jau uh, tika uzsvērti vairāki svarīgie punkti. Šis ziņojums ļoti labi ataino to, kā uh, šis Afganistānas konflikts tiek uztverts vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs. Galu galā 27 valstu pilsoņi vēlas redzēt jaunu stratēģiju attiecībā uz Afganistānu. Mēs redzam, ka militārais risinājums un uh, militāro spēku un Eiropas Savienības iesaistīšana mm, no NATO dalībvalstu puses bieži vien tiek noraidoši uztvērta sabiedrībā. Šī politika, ko virz uz priekšu valdības, un arī iespēja no jaunā noteikt virzītā spēkus, lai uzlabotu drošības situāciju Afganistānā, mm, šis viedoklis noteikti mainās. Es vēlētos šeit pieminēt četras galvenās jomas, kur ziņojumā saskatu vairākus jaunus akcentus un ko mēs noteikti varētu atbalstīt. Es eh, personīgi piekrītu referenta vērtējumam par to, ka militārs risinājums nav iespējams. Tajā pašā laikā ir jārunā par to, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt, lai eh, varētu rast civilu risinājumu, proti tādu risinājumu, kas nav militārs un kur nav iesaistītas citas valstis. Ir eh, galvā jādomā par to, kā šīs dziļi iesakņojušās problēmas varētu tikt risinātas. Uh, Es piekrītu arī tam, ka ir ļoti svarīgi domāt par eh, centrālo valdību un arī pašvaldību stiprināšanu Eiro, pa, Afganistānā, ir īpaši ir runa par eh, tieslietu struktūrām. Esmu jau runājis ar angļu kolēģiem, kas ir norādījuši uz to, ka pašlaik daudzi juristi dodas uz Afganistānu, lai tur diskutētu, piemēram, par konkurences tiesībām, tā, lai ekonomiskajiem spēlētājiem šajā valstī dotu uh, jaunus instrumentus, tā lai viņi varētu m, mm, darboties ar jauniem līdzekļiem. Es uzskatu, ka šo ziņojumu varētu vēl stiprināt ar šādiem akcentiem. Attiecībā uz sieviešu situāciju varu tikai un vienīgi piekrist iepriekšējiem runātājiem, proti sieviešu situācija noteikti nav uzlabojusies Afganistānā. Ir daudz ziņojumu, kas parāda, ka sieviešu situācija Afganistānā ir ārkārtīgi riskanta. Vēl kāds akcents, kas varbūt nav centrālais šajā ziņojumā, bet šajā komitejā un arī daudzās citās komitejās mēs esam bieži pieskārušies šim jautājumam, kam vajadzētu spēlēt svarīgu lomu, proti enerģijas ražošana. Vai tā ir reģionāla ekonomika, vai tas ir instruments un līdzeklis, kā nodrošināt cilvēku demokrātisko līdzdalību viņu dzīves apstākļu uzlabošanā? Tāpat arī ir jādomā par ekonomikas attīstību, par eh, turpmāko saimniecisko uzplaukumu šajā valstī. Es eh, nevēlos izteikties pārāk gari, bet eh, vēlēšanu izvērtējums Financial Times Vācijā 20. septembrī rakstīja, ka mēģinājums izveidot demokrātiskas struktūras Afganistānā uh, ne tikai stagnē, bet šis process īstenībā iet uz leju. Attiecībā uz drošību uh, ir jāatcerās, ka ir jādomā ne tikai par dalību vēlēšanās, bet arī par karāpšanu, kas notiek vēlēšanās. Es piekrītu tam, ka mums ir vajadzīga jauna politika, jauna stratēģija attiecību uz Afganistānu e, no Eiropas Savienības puses, bet e, tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par uh, godīgu attieksmi. Te ir runa par uh, militāro spēku atvilkšanu, pa, un mums ir jāmēģina panākt, lai afgāņu sabiedrība pati mēģinātu kļūt brīva. Lielas paldies, tagad kopas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es uh, vēlētos apsveikt ar Lakī kungu par uh, viņa ziņojumu. Vēlētos teikt, ka principā es piekrītu viņa pieejai. Es piekrītu tam, ka mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Mums ir eh, jāsniedz skaidrojums eh, tādā veidā, lai pilsoņi to saprastu. Ir pilnīgi skaidrs, ka šie deviņi gadi ir pierādījuši, ka militārs risinājums nav risinājums. Līdzekļi, kas tiek eh, iztērēti militāram aprīkojumam, varētu tikt izmantoti nabadzības izskaušanai šajā valstī ir jāatzīst, ka mums ir jāuzņemas daļa atbildības par šo situāciju. Mēs nedrīkstam atstāt Afganistānu likteņu varā. Militāro spēku atvilkšanai no Afganistānas ir jānotiek uh, saskaņoti un pakāpeniski. Mums ir jānodrošina, lai Afganistāna saņemtu mūsu palīdzību. Grozījumi, kas ir iesniegti tīpaši grozījumi par 32. un 33. punktu ir liela iespēja risināt eh, politisko situāciju tādā veidā, kāds mums būtu apmierinošs. Šeit ir pieminēti vairāki pasākumi, te nav runa tikai par eh, spērnotiem teicieniem par nabadzības izskaušanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nedrīkstam izslēgt nevienu no politiskajiem spēkiem, kas vēlas eh, nodrošināt mieru. Mūsu risinājumā ir jāiesaista Afganistānas pilsoniskā sabiedrība. Visas grupas, kas nav iesaistītas miera procesos, ir īpaši runa par paštūniem, noteikti ir, ziņojumā ir jāpiemina, tāpēc, ka tās spēlē nozīmīgu lomu uh, attiecībā uz nemiernieku spēkiem Afganistānā pašlaik. Es uzskatu, ka paštūni būtu jāiesaista turpmākajos politiskajos risinājumos. Tāpat arī ir uh, runa par demokrātisko atbildīgumu. Tas ir labākais veids, kā cīnīties pret korupciju, kas ir pilnīgi skaidri saredzama valsts struktūrās. Tāpat arī ir jādomā par attālajiem reģioniem un situāciju šajos reģionu, reģionos ir jānodrošina laba sadarbības starp reģioniem. Kopā ar ēnu referentu no manas grupas ar Noizara kungu, es vēlētos ieteikt, ka mums ir jādomā par ūdens saimniecību. Tas varētu nodrošināt labas attiecības ar Afganistānu un kaimiņu valstīm. Te pašā laikā noteikti ir jāatceras par plūdiem, kas nesen notika Pakistānā. Ir jādomā ne tikai par uh, bēgļiem no Pakistānas, kas um, dodas prom plūdu dēļ, bet ir jādomā arī par plašākām sekām šādiem dabas fenomeniem. Es gribētu teikt, ka es personīgi piekrītu tiem grozījumiem, kas uh, kritiski izsakās par pēdējām vēlēšanām valstī, neskatoties uz to, ka vairāki centās saskatīt uh, labo Mēs šeit redzējām ļoti daudz uh, ietekmes izdarīšanas uz balsotājiem un arī krāpšanas gadījumu. Svobodas kungam vārds. Paldies priekšādētāji. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir novatorisks un arī ļoti drosmīgs. Šeit ir pieminēti daudzi jauni svarīgi akcenti, vai šeit ir runa par stratēģiju vai par kaut kādu plašāku kopainu. To varētu skatīt uh, dažādi. Vai nu šeit ir runa par Eiropas Savienības stratēģiju, vai arī NATO stratēģiju, ir runa par NATO, tad, protams, ka tā ir jauna stratēģija. 8-9 gadus pēc eh, militāro spēku iesaistes patiešām vajadzētu domāt par to, ko mēs varam darīt un ko mēs vairs nedrīkstam darīt. Ir jāatcerās par eh, Irāku un arī par Afganistānu. ir eh, jādomā, vai patiešām ir iespējams eh, ar militāru intervenciju gāzt valdību un pēc tam dažu gadu laikā eh, visu vērst par labu. Es uzskatu, ka pasaulē nekas labs nevar notikt ar militāru darbību. Ja iepriekš netiek domāts par to, kas sakos pēc šīs militārās intervences, tad nekas tam līdzīgs, nekas labs nenotiks. Uh, ir eh, jāatcerās, ka Bušs jau uh, vīlās Irākā un pēc tam arī Afganistāna sakoja ar līdzīgiem rezultātiem. Protams, es šeit nevēlos salīdzināt šīs divas militārās intervences Irākā un Afganistānā. E, svarīgākais, par ko vajadzētu runāt, protams, ir sarunas ar Talibānu. Protams, nevajadzētu būt tā, ka desmit, pēc 10-12 gadiem mēs dodamies prom un eh, pēc tam eh, situācija ir tieši tāda pati kā pirms šiem 10-12 gadiem. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā vajadzētu eh, skaidrāk norādīt, ar kuriem Talibānu grupējumiem mēs tieši vēlamies vest sarunas. Tikai jau pieminēts, ka ir ļoti daudz dažādu grupējumu. Ir jāatcerās, ka šie grupējumi bieži vien uh, slēpj arī teroristus. Tas galu galā bija tieši intervences iemesls. Ko tad mēs īsti vēlamies? Protams, ka mēs vēlamies, lai sievietes nenesā mm, galvas segas, mēs, protams, vēlamies, lai sievietēm meitenēm būtu tiesības, mēs to visu vēlamies, bet ko mēs varam panākt? Protams, mums ir uh, jāprasa šādas lietas, bet mums ir jābūt arī nedaudz pieticīgākiem attiecībā uz savām prasībām. Es uzskatu, ka mums nekas cits neatliek, kā runāt ar šiem grupējumiem, karzēs jau to sāk darīt. Vai šīs sarunas ir pareizas vai nē, tas ir cits jautājums. Mums ir jāved dialogs ar tādām grupām, kas ir gatavas protams, kurām ir arī vara, bet kuras ir gatavas ieviest demokrātijas pamatus un vienlīdzību. Šī demokrātija nebūs tāda pati kā pie mums, nebūs tāda pati dzimuma līdztiesība kā pie mums, bet ir jānodrošina zināms tiesību minimums, un tas, manuprāt, ir tikai un vienīgi pareizi. Es um, nevaru vairs neko piebilst, pārējie kolēģi jau um, daudz ko pateica. Es uzskatu, ka galvenais, ko mēs varam mācīties, ir tas, ka ar militāriem spēkiem mēs neko daudz nepanāksim. Ja šie militārie spēki tiek iesaistīti, tad tas ir jādara teroristisko spēku um, apkarošanai, bet mums ir jābūt arī labāk sagatavotiem, vai nu kā Eiropas Savienībai vai NATO, tas būtu vienalga, bet jau pašā sākumā mums ir jādomā par to, ko mēs no tā mācīsimies. Es īsti nezinu, ko mēs esam iegūši no Irākas kara vai no Afganistānas kara. Mums ir jādomā par to, ko mēs varētu mācīties nākotnē. Šis ziņojums noteikti ir būtisks elements tajā, lai mēs saprastu, kas šeit ir noticis un ko mums vajadzētu novērst nākotnē. Es, protams, nesaku, ka nākotnē vispār nebūs vairs militāru risinājumu, bet mums ir jādomā par civiliem risinājumiem, kas būtu piemēroti konkrētajai valstī. Ir taču daudz atšķirīgu valstu. Afganistāna atšķiras no Irākas un būs arī daudzas citas atšķirīgas valstis. Mums ir jāņem vērā konkrētā situācija valstī pirms tiek uzsākta militāra intervence. Kā jau tika minēts, šis ziņojums ir ļoti labs. Un es uzskatu, ka varbūt tas ir pamats mūsu pārdomām, kā mums vajadzētu rīkoties nākotnē līdzīgos gadījumos. Līdz. Paldies, nākamais tālērkungs. Nu, lūdzu, paturiet acis uz pulksteni, mums tiešām nav daudz laika, mums palicis tikai 15 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, centīšos um, nerunāt pārāk gari. Ļoti daudz kolēģi jau teikuši paldies referentam un piekrīt piekrīt daudzam, kas, daudzam, daudz kam, kas tika jau teikts, un tāpēc varēšu izteikties īs. Gribu pievienoties tiem, kas pateicās ar Lakiju kungam, viņš lielsku darbu ir paveicis, bet tieši tāpat kā arī daži citu kolēģi norādīja, tāpat laikā uzskatu, ka mums jāparūpējas, lai, nu, nezaudējam tomēr reālo ainu. Mēs runājam šeit par strateģisku raksturu jautājumu, un tas ir šāds, kā palīdzēt politiskajiem procesiem Afganistānā. Šis politiskais process šobrīd ir jāveido tā, lai tas ļautu militāro intervenciju izbeigt. Tai ir jāizbe, jābeidzas Afganistānā. Galvenais, kas nepieciešams, lai politisko procesu atbilstīgi organizētu, ir šāds Afganistānā ir centralizēta demokrātija. Karzēs ir vadonis, tieši tā kā Eiropas tautas partijas eh, pārstāvs teica, un tā nav līdzinējā tradīcija Pakistānā līdz pat 1830. gadam, tā, no, nu, no nu, pat 1830. gada nekas nav izdevies. Parasti tā šajā valstī vienmēr bijusi decentralizēta administrācija vai vismaz kaut kāda miksēta rakstura suverenitāte dažādos līmeņos valstī. Uh, ir bijusi pavisam cita valstiskā struktūra, to starp attiecībā uz nodokļu ievākšanu, militāro uh, jurisdikciju un tā tālāk un tā joprojām. Bet, nu, detaļās šeit šobrīd neiedziļināšos. Es atbalstu tās rezolūcijas daļas, kur paredzēts investīciju, lielāks investīcijas šajā politiskajā procesā. Respektīvi, kur ļaujam nodrošināt šo samierināšanos, politisko samierināšanos Afganistānā. Mūsu mērķi ir pavisam vienkārši. Mums ir nepieciešama, mums ir nepieciešama apņemšanās eh, palīdzēt Afganistānai atbrīvoties no Alkaidas. Otrām kārtām, protams, jācīnās pret taupīju ražošanu. Un trešām kārtām ir jānosaka kaut kāds minimālais obligākais cilvēktiesību ievērošanas līmenis saskaņā ar ANO deklarācijām un konvencijām. Es turklāt gribu ierosināt, ka gala rezolūcijā mēs varētu pievērsties šim politiskajam procesam, kas var novest eh, Afganistānu uz jaunu ceļu. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja - Nenski kundze. Es arī runāšu pati savā valodā, bulgāru valodā. Gribu pateikties referentam ar Lakiju kungam par viņu veikto analīzi šai, rezo, šai rezolūcijai. Es domāju, tā tiešām ir tāda tieša pēc sava rakstura. Un ir taisnība, ka mums ir vajadzīgs analizēt situāciju, lai nonāktu pie jaunas pieejas. Līdz šim šī pieeja bijusi ļoti vispārināta, un domāju, ka mums šobrīd nepieciešams pievērsties detaļām. Un eh, jāredz, kādas kļūdas tad esam veikuši, tātad jāizdara, jāmācās no tām. Es domāju, ka viņš pareizi saka, ka pareizi apgalvo, ka mums jāpievēršas ties, tieslietu sistēmai, tiesību sistēmai un cīņai pret, eh, cīņai pret eh, opiju audzēšanu un par cilvēktiesībām jādomā. Turklāt domāju, ka svarīgi ir arī iesaistīt šajā procesā iedzīvotājus, tautu, šajā miera procesā. Pati nāku no valsts, kas nav pieredzējusi šāda veida problēmas, bet tomēr mums bija problēmas, un, piemēram, ar to, ka valsts faktiski bruka kopā. Līdz ar to mēs zinām, cik ārkārtīgi svarīgi veidot institucionālo ietvaru struktūru, cik svarīgi atbalstīt izglītības sistēmu un cik svarīgi radīt jaunas darba vietas ar mazu un vidēju uzņēmumu palīdzību, lai ļautu tautai integrēties un lai iedzīvotāji iedzīvotājiem būtu darbs un lai viņi līdz ar to varētu tikt vaļā no šīs drausmīgās nabadzības. Un lai tie nebūtu atkarīgi no tā, ko piedāvā starptautiskā sabiedrība. Turklāt mums jāpievērš arī līderu meklēšanai tautas vidū. Tādu līderu meklēšanai, kas būtu gatavi dot savu ieguldījumu miera procesā. Tā mums vajadzīgi līderi, kas palīdzētu meklēt Talibānu, kas ļautu tos uh, notvert, jo tikai tā varēsim nonākt pie reāla miera procesa. Tāpēc domāju, ka šis ziņojums ir ļoti labs solis uz priekšu, meklējot jaunu pieeju. Paldies referentam! Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk komisijas vārdā Pols Tērners izteiksies no Releks ģenerāldirektorāta. Lies paldies priekšsēdētāji! Ļaujiet man izteikties pāris minūtes, jo gribēju teikt no komisijas skatu punkta, mēs, protams, atzinīgi vērtējam šo ziņojumu, tas ir ļoti atklāts, tieši sniedz būtisku analīzi par daudzām problēmām, bet es gribētu tomēr ieviest šeit tādu piesardzības noti, respektīvi negribam atkal iet, iet, nonākt tādās semantiska rakstura debatās, vai tā ir stratēģija vai jauna pieeja. Mēs domājam, ka Afganistānai jau ir gana stratēģija izstrādāts. Ir, ir jau nacionālās attīstības stratēģija, stratēģija ciņai pret nabadzību un tā tālāk, tā joprojām par drošības aspektiem. Eh, ISAF runā par drošības jautājumiem, tur mums nav nekādas kontrols, tad arī narkotika apkarošanas stratēģija. Kabuls konferencē tie, eh, pirms vasaras eh, arī nonācām pie kārtējās stratēģijas, un līdz ar to tika pat reorganizēta tāda kā kopuma ar dažādām stratēģijām, tāda grupējuma, tāpēc, nu, zināmā mērā ļoti daudz, kas attiecībā ar šo kopējo donoru kopēju struktūru ir mainījušies sadarbībā ar afgāņiem. Mēs vēlamies viņus eh, li, li, dot viņiem atbildību par tām stratēģiem, kas jau izveidots, un tā tas arī pagaidām jau sāk notikt. Un otram kārtām mums jābūt diezgan reālai izpratnē par to, kāda līme, kāda līmeņa līdzekļiem mēs runājam. Vai tad, kad mēs runājam par jaunu Eiropas Savienības stratēģiju, piemēram, Eiropas komisijai ir e, paredzējis, ka 200 miljoni eiro gadā būs šī budžeta palīdzība. Tas ir piecreiz mazāk nekā Japāna piedāvā gada laikā. Ja mēs pievienojam e, visu Eiropas Savienības budžetu, kas paredzēts šeit, kas ir eh, komisijas pārvaldītais budžets un kas nāk no dalību valstīm, tad mēs runājam par mazliet mazāk par miljardu eiro gadā, kas ir mazāk nekā no Japānas un trīsreiz mazāk nekā līdzekļu no ASV. Tāpēc tad, kad runājam par jaunām stratēģijām, mums varbūt vajadzētu arī atcerēties eh, to, kāda veida līdz, līdzekļus mēs arī esam gatavi piešķirt šādām stratēģijām, jo lai gan uh, Komisija dodas, protams, uz dalību valstīm un tur lūdzu apstiprināt savu budžetu, tāpat laikā budžets iet arī caur parlamentu nenoliedzam, bet eh, ir arī dalību valstis, kurām ir divpusēja atbalsta sistēma un uh, tur nav parlamentam nekādas kontrols par to. Tāpēc tikai gribēju atgādināt uh, jums par visām šīm niansēm, kad jūs runājat par jaunu stratēģiju vai jaunu pieeju. Vēl citi punkti, ko uz, uz ko gribēju norādīt, ir, piemēram, šādi. Mēs neesam pret tām idejām, kas šajā ziņojumā tiek ierosināts, nē, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešama tad vairāk tāda, tad kā kartes izveidošana par to, ko tad starptautiskā sabiedrība Afganistānā dara jau šobrīd, īpaši pēdējo sešu, pēdējo sešu mēnešu laikā, kad ļoti daudz tika darīts ne tikai drošības jomā, bet tika runa, domāts arī par pārvaldības attīstīšanu. Afgāņi jau šobrīd ir ķērušies pie atbildības atbildības ņemšanu savā rokā. Jau militārā intervence ir samazināta, nu, viss tas saistīts ar Lisabonas samitu un pēc tam NATO sanāksmēm, kas notiks, jo mēs šobrīd cenšamies, eh, nu, vairāk ieņem tādu, kā, kā tādu no, malas, nostāties vairāk pie malas un ļaut rīkoties pašiem magāņiem. Tas, protams, nav vienkārši. Nu, nelielu kritiku gribētu izteikt par ziņām. Tur, manuprāt, netiek pietiekam atspoguļos tas, kas jau ir noticis uz vietas un uh, lietas, kas jau ir nu, konsolidējušās pēdējos gadus. Nu, nesot uz to, protams, simtprocentīgi piekrītam tam. Uh, ka šeit bijusi ļoti vērtīga analīze, piemēram, attiecībā uz sieviešu tiesībām, cilvēktiesībā aizsardzību un tās trūkumu Afganistānā. Un arī šo salīdzinoši nespēcīgo starptautiskās kom, kom, sabiedrības nostāju, jo viņi šos mēķus īsti nespēja šobrīd aizstāvēt. Un viens no pēdējiem punktiem manuprāt, ka tās problēmas, ar ko mēs sastopamies, labi in, in, demonstrē fakts, uh, ilustrē fakts, ka ierosinājumi no starptautiskās sabiedrības e, ir nāk dažādi veidi ierosinājumi. Lūk, iznāk e, īpaši atcerēsimies vēsturi. Viens jau no deputātiem teica, ka Afganistāna vienmēr bijusi decentralizēta valsts. Un arī šajā gadījumā jau ir tiek veidot plāni, kā apmācīt ierē, Afganistānas ierēģus, pašus afgāņus darbīties, ar, darboties arī vietējā līmenī, bet mums ir jāstrādā Afganistānas institūcija labā, respektīvi šobrīd eh, tieši šo pašvaldību veidošanas procesā, jo mēs paši nevaram eh, nolikt, lūk, Eiropas kaut kādus apmācību, apmācību spēkus atsevišķos reģionos. Nē, tam jānotiek sadarbībā ar pašvaldībām. Ir ļoti daudz detalizētu plānu, kas jau tiek īstenoti dažādos sektoros, gan ar politiku, gan ar policiju, gan ar pašvaldībām, gan izglītību. Uh, Eh, kā jau teicu, ir arī pretnarkotiku stratēģija, un mēs īsti nesaprotam, kur būs šī pievienotā vērtība jaunai stratēģijai, ņemot vērā tās summas, par ko mēs šeit runājam, salīdzinot ar citām valstīm un iestādēm, un turklāt ņemot vērā arī to, cik milzīga arhitektūra un donoru plānu kopums jau tiek veidots eh, un par ko jau panāks vienošanās ar afgāņiem. Un ISAF um, arī uzskat galvenais ir šī attīstības stratēģija un policijas apmācības ir vietējās tieslietu e, iestāžu stratēģija. Šīs stratēģijas jau pastāv, tās eksistē. Nu, mums jādomā par to, kā tad mēs varam navigēt šādā situācijā. Jā, un tagad ar Lakīkungs jums dodu iespēju noslēgt šīs diskusijas, lūdzu. Pāris piezīmi par Kasolidis kungu teikto par komisijas teikto un tam līdzīgi. Domāju, ka mums šī pieeja un stratēģija ir, nu, šāda nosaukums ir jauna stratēģija. Nu, ir pāris grozījumi, kas vēlas izvēlēties vārdu pieeja. Nu, man, atklāt sakot, ir vienalga, kā mēs to saucam. Es domāju, ka šo nosaukumu, nu, tomēr nevar tik vienkārši mainīt. Es prasīju komisijas dienestam, kā tur, kā tas notiek, vai tur. Uh, vai tur priekšādātāja pre, konferencē jāapspriež vai kaut kas tam līdzīgs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tik daudz laika pavadīt apspriežot tieši nosaukumu šim dokumentam. Es lielā mērā piekrītu arī tam, ka ziņojums. Mm, jā, ir, nu, seko līdz tā filozofija, kas ir šajā stratēģijā par mm, nemieru, nemieru apkarošanu. Uh, Es biju pārsteigts, kad, kad runāju ar kolēģiem, ka viņi piekrita, ka 90% no tā, ko es teicu, ir tieši tas, ko viņi arī domā. Jo valsts pretnemieru stratēģija arī ir viens tāds drosmīgs, gudrs mēģinājums ar militārās inteliģences izlūkdienestu palīdzību uzzināt pretējo viedokli. Un lielākā kritika, kas tika teik, izteikta, bija tas, ka viņi Viņi jau ņem, ņem vērā šo kritiku, jau ņem vērā iedzīvotāju uh, vajadzības, viņi centās izprast, kāpēc tad tika, kāpēc zuda šis atbalsts no iedzīvotāju puses, un tika konstatēts, ka tā kritika, tā galvenā kritika par mums ir tad, kad uh, šīs operācijas uz zemes, uh, nu, atsvešināja iedzīvotājs, jo bija šie civiliedzīvotāji upuri. Un Makristēla kungs pats teica, ka mūsu mērķis ir panākt nulle civiliedzīvotāju upurs nula līmenī. Dzirdēju to pat savām osīm. Viņš visiem šiem cilvēkiem teica, ka tas ir obligāts, obligāts mērķis, un tieši tāda filozofija ir arī jāizmanto tajā brīdī, kad notiek operācijas uz vietas. Es augstu vērtēju to, ka jūs, lūk, ietvērāt šo stratēģiju, un man arī nav nekāda problēma pieņemt jūsu grozījumus šajā aspektā. Īsi par komisijas teikto. šis ziņojums nebūtu nesaka, ka te vajadzētu vairāk līdzekļus piešķirt. Uh, es uzskatu, ka tas, ko Eiropas Savienība un dalību valsts jau dara Afganistānā, nu, tīri naudas līdzekļu apjomā jau ir vairāk nekā pietiekami. Es domāju, ka mums nav vajadzīgi vairāk, vairāk līdzekļu. Uh, Mums ir vajadzīgs racionalizēt to, kā šos līdzekļus tērējam. Tas fakts, ka 80% no šiem līdzekļiem nenonāk līdz Afganistānas iedzīvotājiem, manuprāt, ir ļoti traģiski. Tas šī informācija jāuztver ļoti nopietni. Mums ir tad mums gal galā arī šeit 12% līdzekļiem nonāk konsultāciju kompāniju rokās un kabatās. Es domāju, tas ir pa daudz. 5-6% tiek tērēta drošības uh, apstākļiem. Tas arī ir par daudz. Nu, ir arī šīs vispārīgās izmaksas, kas arī ir pārāk augstā līmenī. 25-30% no šiem līdzekļiem jau šādā veidā tiek iztērēti un nenonāk līdz Afganistāna iedzīvotājiem. Nu, šobrīd nav laika runāt par šādām detaļām, bet nu pasīsimies, kas noticis astoņos gados. Kas notika ar šo palīdzību, kas paredzēta Afganistāna ne tikai no mums, bet arī no uh, Eh, Amerikas. Eh, Brazīlijā, piemēram, situācija ir pilnīgi citīdā, citādāk. 20 miljonu cilvēku spēja izkļūt no mm, nabadzības, un tas bija daudz citādāk. Afganistānā pēc astoņiem gadiem nabadzība ir vēl lielāka nekā tas bija 2002. gadā. Tas kaut kas nepieņemams. Tātad es te nerunāju par kaut kādu naudas summu palielināšanu. Nē, es vienkārši gribu pieprasīt, lai šī palīdzība tiek, tiek piešķirta racionālāk, lai nenotiek šīs naudas šķērdēšana Un tāpēc es domāju, tajā vedo datu bāzes un tā tālāk. Te arī kolēģi, citi kolēģi ir iesnieguši savus grozījumus, kas ir pieprasījuši labāku pārskatu sistēmu atskaitīšanās sistēmu un labāku informāciju par to, ko tad Eiropas Savienība dara. Man bija ļoti grūti savākt visus šos datus, jo jāsaka, datu sistēmas nav savā starpā saskaņotas. Te ir bišķis informācijas tur, bišķis šur un nu, nav nekādas skaidrības. Un, ja par amerikāņiem runājam, tad viņiem ir pārskats sistēma un divu stundu laikā internetā ir iespējams konstatēt, kādus līdzekļus viņi tērē, kur viņi tos tērē, kā viņi tos tērē. Un ir pieejami visi attiecīgie kongresa dokumenti, kur tiek pausta kritika par līdzekļu tērēšanu un tam līdzīgi. Visa šī informācija ir internetā. Man bija vajadzīgi mēneši, lai nonāktu pie pamat faktiem, pie pamat elementiem, lai uzzinātu, ko tad mēs daram Afganistānā. Tas ir tikai par Eiropas Savienību, atsevišķi par dalību valstīm informācija iegūt bija gandrīz neiespējami, vispār neiespējami, lai, piemēram, konstatētu, ko tad dara dalību valsts. Mēģināja savā valstī nonākt pie šīs informācijas. Un tas nebija iespējams. Tas, kā Itāļi tērē naudu, uh, Tas vispār ir pilnīgi citādāk. Te ir dažādas budžeta līnijas, un līdz ar to bija gandrīz neiespējami nu, saprast, kur tad paliek šie 700 miljoni eiro gadā, ko, piemēram, Itālijas misija tērē Afganistānā. Uh, Te nemaz es nenodalīšu tagad militāros izdevumus un pilsoniskos izdevumus, nē, bet civil izdevumus, bet mums ir jāmaina šīs darba metodas gan parlamentā, gan citur, jo Eiropas iedzīvotājiem ir jāzina, kā mēs šo naudu tērējam. Tas ir, tam jābūt ir ļoti vienkārši, skaidri, pārredzami, un tāpēc vienīgā ziņojuma daļa, kur detalizētāk runātu par stratēģiju, uh, ir e, daļā, kur runājam par to, ka pēc desmit gadiem nebūs nekāda, ir, ir šī narkotika apkurošana, jo pēc desmit gadiem e, nebūs nekādas e, politikas, kā to darīt. Es biju uz ministrijas, runāju ar attiecīgajiem pārstāvjiem, un jāsaka, ka viņi nespēja dot reālus rezultātus. Jo pa, no pašas augšas jau ir korupcija un tam līdzīgi, un mums ir vajadzīga spēcīgāka stratēģija, tāpēc ierosinu izmantot vai aģentūru, vai kaut kādu uh, komiteju, kurā tad darbotos afgāņi paši, uh, un kuru varbūt tie tehniskās palīdzības līmenī vadītu, politikas līmenī vadītu, piemēram, kāds eh, no starptautiskās sabiedrības, kam ir arī uzticēšanās, un tad izstrādātu skaidru gaišu piecu, plā, piecu gadu plānu, kur ļautu šo magoņu audzēšanu apkorāt, eh, palīdzot tāpat laikā zemniekiem nākt, nonākt pie jaunām ražām, pie jaunā, jaunražu kultivēšanas un alternatīvām lauksaimniecības metodēm. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu un tagad piecu minūšu pauze. Ļausim ierasties Pakistāns ārlietu ministram. Paldies, ka visi piedalījāties šai, šais debatēs. Uh, un tātad pēc piecām minūtēm darbā atsāksim. Well, welcome to this uh, joint. Laipni aicināt uz šo kopējo sanāksmi. To noturam kopā ar attīstības komiteju un arī delegāciju Dienvidāzijas valstīm. Ar, go, ar prieku pieņemam šeit, pad, pieņemam jūs šeit, Mahmud, šai Mahmud Kureši, jūs esat Pakistāns ārlietu ministrs, jūs pavada delegāciju, protams, Jums līdzi ir Hinala Rabanī Kāra, kas ir finanšu ministre, eh, Zuhurai Mamkungs, kas ir eh, vēstnieks Džalīla Basija arī dzen. Un gribu jums visiem atgādināt, ka šāda augsta līmeņa um, vizītes ar iepriekšējā sasaukuma laikā vienmēr piedāvā lielisku iespēju apmainīties ar viedokļiem. Un mums šeit Rietumē, Eiropā, Eiropas Savienībā gribas dzirdēt, kas notiek. Un tas arī var stiprināt mūsu attiecības ar Pakistānu un tās Eiropas Savienībā uzskatām par svarīgām. Gribu visu mūsu klātesošo vārdā un komitejas pārstāvju vārdā paust jums lielāko līdzjūtību Pakistā, jums un Pakistāns iedzīvotājiem saistībā ar šiem traģiskajiem plūdiem, kas uh, skāra jūsu valsti. Mēs zinām, ka jūs arī turpināsiet diskusijas par šo jautājumu, un arī šis jautājums tiks apspriests, tad, kad runāsiet ar Aštonas kundzi, kas ir komisijas vicepriekšsēdētāja un ārlietu pārstāve Turklāt es domāju, ka savā prezentācijā gan jau šiem punktiem pieskāsieties, bet tomēr arī gribu tos minēt, respektīvi, gribu jūs iepa, iepazīstināt ar tiem punktiem, kas mūs visvairāk interesē. Mūs interesē jūs politiskā situācija, īpaši attiecības ar Indiju, īpaši Kašmiras situācija nenoliedzam, reģionālā stabilitāte kopumā ir ļoti svarīgs jautājums, ir īpaši Pakistānas loma, meklējot uh, samierināšanās procesu Afganistānā, cīņu pret ekstrēmismu un terorismu nenoliedzami un pilnīgi noteikti cilvēktiesība aizsardzība. Nu tā, tas nu ir tas, kas man bija sakāms, un līdz ar to nekavējoties, nevilcinoties, jūs ekscelence došu jums vārdu, lai jūs varat nākt klajā ar savu uzrunu šai mūsu kopējā sanāksmē. Pēc tam došu vārdu mūsu kolēģiem no šīs komitejas un no delegācijas, no attīstības komitejas, dos, dosim iespēju uzstāties, un pēc tam mums būs jautājumu un atbilšu sesija. Jūs ekscelence, mums pastāstīja, ka viņam laika ir gana daudz, un eh, līdz ar to mēs varēsim, iekļaut, varēsim izmantot visu mums atvēlēto darba laiku. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Dēvas kungs, eh, priekšsēdētāji attīstības komitejas priekšsēdētāja Džīna Lamberte. Uh, godātie trīs Eiropas parlamentu komiteju deputāti, sadarbības delegācijas deputāti. Es jums pateicos par šo iespēju jum, ar jums dalīties mūsu viedokļos. Priekšstādātājs mani informēja, ka pēdējais Pakistānas pārstāvis, kas šeit ir viesojies, ir mūsu bijušais prezidents, kuram tika uzdoti ļoti āķīgi jautājumi. Es jūs informēju, ka man ir pietiekam daudz laika un arī jums būs iespējas uzdot visus āķīgos jautājumus, ko jūs vēlēsieties. Es vēlējos jūs uh, informēt par to, kā Pakistāna redz savas attiecības ar Eiropas Savienību. Mēs uzskatām, ka tās ir ļoti svarīgas attiecības, ka tās ir turpmāk jātīsta un jāstiprina. Eiropas Savienība ir Pakistānas svarīga tirdzniecības partnere un arī ir liela pakistāniešu diaspora, kas dzīvo Eiropā. Tādēļ ir mūsu, mūsu intereses ir arī Eiropā un mēs arī augstu vērtējam to, ka Eiropieši ir uh, pozitīvi īstenojuši sadarbību ar Pakistānu un ka jūs augstu vērtējat mūsu pozitīvo ietekmi cīņā pret terorismu un to, liecina arī divas augsta līmeņa tikšanās, kas mums ir notikušas pagājušajā gadā un šogad. Un mēs augstu vērtējām to, ka mūsu attiecības tiek arvien nostiprinātas. Es uh, jūs kā ārlietu un attīstības komiteja deputātus uh, arī uh, jums vēlos pateikties par to, ka jūs paudāt solidaritāti ar Afgani Pakistānas tautu. Uh, pēc šiem bezprecedenta plūdiem, ko mūsu valsts ir piedzīvojusi. Šie plūdi nodarīja ļoti lielus postījumus, tie skāra 20 miljonus cilvēku, cilvēkiem bija jāpameta savas dzīves vietas, bija jāveic glābšanas operācijas, tika sniegta humanitārā palīdzība, to sniedza Eiropas, arī Eiropas Savienība, un Mm, neformālajā ārlietu ministru tikšanās reizē un pēc tam Eiropa padomē eh, tika panākta vienošanās par eh, to, kā īstenot ekonomisko sadarbību ar Pakistānu, un tas bija ļoti pozitīvs signāls Pakistānas tautai, eh, kura ir noskaņota pret ekstrēmismu un terorismu. Daudzas Eiropas valstis ir pārstāvētas šai reģionā un ir ieinteresētas arī reģionālās stabilitātes nodrošināšanā. Es eh, vēlētos jūs informēt par to vienprātību, ko pie kā nonāca demokrātiski ievēlētā Pakistānas valdība. Mēs esam gatavi cīnīties pret terorismu un ekstrēmismu kopā ar NATO un ASV. Mūsu karaspēks arī piedalās cīņā pret ekstrēmismu un terorismu Un uh, mēs arī uzņēmāmies politisku atbildību par šo cīņu, un mūsu valdība to arī ir paziņojusi. Mums ir notikušas ļoti atklāts debats gan parlamentā, gan ārpus tā, un mēs nonācām pie secinājuma, ka mums arī pašiem ir jāuzņemas atbildība par šo cīņu. Uh, un sadarbība divu ar pus pēdējo gadu laikā ir bijusi veiksmīgāka un devusi konkrētus rezultātus. Protams, par šo cīņu mums ir bijis arī jāmaksā ekonomiskā ziņā. Plūdus bija grūti paredzēt vēl pirms eh, trim mēnešiem, bet eh, šīs eh, terorisma apkarošanas kampaņas ekonomiskā ietekme ir ļoti jūtama. Kapitāls pamet mūsu valsti, ir grūtāk apmeklēt mūsu valsti. Un eh, tā ir tā cena, ko mums ir nācies maksāt par šo darbību un mēs esam arī mantojuši no iepriekšējās valdības uh, grūtu ekonomisko situāciju. Visi makroekonomiskie indikātori ir nestabili. Tāpat arī mēs uh, piedzīvojām globālās recesijas negatīvo ietekmi, tās kār gan jūs, gan mums, uh, eh, mūsu šī finanšu krīze, naftas cenu celšanās un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu ekonomiskās grūtības pastiprinājās. E, kopš e, mūsu valdība nāca pie varas, mēs esam veikuši atsevišķus sāpīgus, grūtus politiskos pasākumus, paaugstinot tarifus, samazinot subsīdijas, un tā visa rezultātā mēs lielā mērā spējām apturēt ekonomikas rādītāju uh, pasliktināšanos, ir samazinājusies inflācija, ir samazinājies fiskālais deficīts, mums izdevās arī samazināt tirzniecības deficītu. Un to cilvēku īpatsvars, kas eh, dzīvo zem eh, nabadzības sliekšņa, arī samazinājās. Bet, diemžēl, plūdi uh, Eh, ir eh, mūs pavirzījuši atpakaļ šajā darbā, ko mēs veicām. Eh, runājot par piekļuvi tirgumu, Pakistāna no Eiropas Savienības saņēma atvieglojums saskaņā ar uh, ģenerālo preferanšu sistēmu plus, un tas mums ir daudz palīdzējis. Bet uh, šis darbības periods beidzās, un tad mēs konstatējām, ka mūsu eksporta apjoms uz Eiropas Savienību ievērojami samazinājās. Un šī ietekme uz mums bija ļoti negatīva, jo, es, jo jūs esat mūsu lielākais tirzniecības partners. Un, ja jūs vēlaties mums palīdzēt cīņā pret terorismu un ekstrēmismu, eh, tad viens no veidiem, kā to izdarīt, ir nodrošināt ekonomisko stabilitāti Pakistānā, cīnīties pret nabadzību. Ja mums būs ekonomiskā stabilitāte, mēs varēsim veikt investīcijas tajos sektoros, kas līdz šim bija pamest novārtā, tādos kā izglītība, veselības aprūpe. Uh, un mums ir nepieciešami ilgtermiņa risinājumi cīņā pret ekstrēmismu, un šāds risinājums ir izglītība. Ir cilvēki jāizglīto, jāapmāca, jāmāc viņiem lasīt un rakstīt, jo, diemžēl, Pakistānā ir augsts analfabētisma un nabadzības līmenis, ir tīpaši eh, Kašmiras reģionā, un šeit uh, tieši teroristi vervē savus atbalstītājus. Piekļuve tirgum mums tiešām būtu ļoti noderīga, tā būtu atbalsts mūsu ekonomikai. Par šiem jautājumiem mēs šobrīd domājam, mēs uh, apspriežam šos jautājumus. Ārlietu ministri neformālā sanāksmē nonāca pie vienprātības, un šis lēmums ļoti pozitīvi ietekmēs situāciju Pakistānā. Un tas um, saskaņ ar Eiropas Savienības strateģiskajām interesēm Pakistānā. Tagad es nedaudz pieskaršos uh, attīstībai valsts iekšēnē mūsu iekšpolitiskai situācijai. Pirms uh, kopš mūsu valdība ir nāk, nonākus pie varas, ir uh, uzsāktas virkne politisku iniciatīvu. Vēlēšanu rezultāti tika atzīti gan starptautiskā līmenī, gan vietējā līmenī. Uh, Līdz ar to valdība, ar ko jūs šobrīd sadarbojaties, ir demokrātiski ievēlēta leģitīma valdība pretstatā iepriekšējai valdībai, ar ko jūs sadarbojāties. Mēs esam paturot prātā izaicinājumus, mēs īstenojam politiskā izlīguma politiku. Un daudzi pagātnes pretinieki šodien ir kļuvuši par koalīcijas partneriem jo mums stāv priekšā milzīgi uzdevumi, milzīgi izaicinājumi, un mums ir kopīgiem spēkiem uh, tie jārisina. Mums ir izveidotas koalīcijas valdības gan centrā, gan arī četrās federālajās uh, vienībās. Pirms vēlēšanām uh, bija izveidojusies juristu kustība, kura iestājās par no amata atbrīvoto tiesnešu atjaunošanu eh, viņu pilnvarās. Mēs tik prasīts, lai tieslietu sistēma būtu neatkarīga, un šobrīd tiešām eh, šī sistēma ir ļoti neatkarīga un aktīva. Es teiktu, ka uh, mūsu politiskā valdība izrāda lielu pacietību un um, nodrošina neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu darbību. Uh, jo mēs kā demokrāti uzskatām, ka tas ir priekšnoteikums demokrātijas pastāvēšanai. Ja mēs ticām demokrātiskai kultūrai un demokrātiskām vērtībām, ir absolūti nepieciešams, lai mums būtu neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi. Un uh, līdz ar to arī uh, daudzas uh, līdz šim atstumtās sabiedrības grupas ir guvušas iespēju paust savu viedokli, Mēs atbalstam uh, sistēmas caurskatāmību un atbildību, un tas ir arī pozitīvs um, solis uz priekšu. Ir veikti virkne konstitucionālu grozījumu, ir pieņemts 17. grozījums, kur ir uh, runa par uh, demokrātiju. Uh, līdz šim nebija ne īsti parlamentāra, ne prezidentāla demokrātija. Un notika ļoti dzīvas debates parlamentā, un varbūt jūs tas pārsteigs, ka ierosinātais, valdības ierosinātais konstitūcijas grozījums saņēma vienbalsīgu atbalstu, pat ne div, trešdaļu, bet vienbalsīgu atbalstu. Un līdz ar to mēs uh, spējām koriģēt visus uh, izkropļojums, kas konstitūcijā bija ieviesti iepriekšējo militāro režīmu laikā. Līdz šim arī nepastāvēja tāda juridiska ietvara, uh, kas regulētu resursu sadali starp centru un reģioniem, starp uh, valsts valdību un provincēm, un uh, darbojās tāds pagaidu risinājums pēdējos 19 uh, gadus. Mēs izveidojām Nacionālo finanšu komiteju, kurā bija pārstāvēts gan provinces, gan uh, federālā valdība un uh, notika sarunas par uh, šo jauno risinājumu. Sarunas uh, tika veiksmīgi noslēgtas, tika panākta vienprātība, un šobrīd mums ir izveidots septītais uh, finanšu plāns uh, par to, kā resursi tiek sadalīts starp centru un reģioniem. Un uh, tā ir ļoti pozitīva politiskā attīstība mūsu valstī. Tāpat ir izveidots jaunais demokrātu fórums. Tā sanāksme notiks rīt. Kādēļ mēs esam izveidojuši šādu fórumu? Pamat ideja bija tāda, ka ir jāveido draudzīgas attiecības Eiropā un pasaulē ar demokrātiskām valstīm, demokrātiskām kustībām, lai nodrošinātu demokrātisko vērtību īstenošanu. Ir eh, jānodrošina, lai mēs savstarpēji viens otru saprastu, kādas ir mūsu vērtības, kādas ir mūsu partneru intereses un vērtības, un jārisina visas šīs problēmas pie sarunu galda. Un šis fórums kļūst ļoti uh, interesants uh, sarunu fórums un uh, tiek uh, izstrādāta politika dažādās jomās. Mēs saskaramies, piemēram, ar enerģijas deficītu mūsu valstī. Ir šajā fórumā sagatavots un apstiprināts enerģētikas ziņojums. Mēs risinām citas tēmas. Uh, Un līdz ar to mēs esam izveidojuši tādu diplomātiskās rīcības telpu mūsu valstī. Priekšsēdētājs uh, pieskārās uh, virknē jautājumu to staipā attiecībām ar Indiju. Jā, Pakistānai kopš 1947. gada, kad mūsu valsts tika izveidot, tiešām ir palikuši jautājumi, kas uh, nav atrisināti attiecībās ar Indiju. bet mūsu demokrātiski ievēlētā valdība uzskata, ka mums ir jāmācās eh, dzīvot, eh, sadzīvot kā labiem kaimiņiem. Un tikai abas puses iegūst no attiecību normalizācijas. Bet, protams, ir problēmas, ko mēs nespējam ignorēt. Mēs tās nevaram paslaucīt zem tepiķa. Uh, Mums ir jāvienojas par to, kā šīs problēmas un konflikts atrisināt, un vislabākais risinājums ir miermīlīgu sarunu ceļš. Dialogs ir vienīgais ceļš uz priekšu. Par to ir vienojušies abi premjerministri un abiem ārlietu ministriem ir uzdots uh, strādāt kopīgiem spēkiem, lai veidotu uzticības gaisotni un veidotu pastāvīgu progresu neatrisināto problēmu risināšanas procesa. Eh, šis process uz brīdi bija iesaldēts, bet tagad šis konsultāciju process ir atkal atsācies. Indijas ārlietu ministrs apmeklēja Pakistānu šā gada jūlijā, un arī mēs esam uzaicināti uz Indiju, uz Dēlī, uh, Es ar uh, nepacietību gaidu šo vizīti un mēs uh, esam sagatavojuši tādu jautājumu kopumu, kas uh, nāktu par labu abu valstu interesēm. Arvien lielāka izpratne un atbalsts ir tam, ka uh, mums ir nepieciešama stabilizācija un miera nostiprināšana šajā reģionā. Kašmīras jautājums, protams, ir bijusi problēma, tas tā ir problēma. Uh, nesen uh, starptautiskajos uh, plašsaziņas līdzekļos ir parādījuši ziņojumi par cilvēku tiesību pārkāpumiem šajā rajonā, bet kas ir pozitīvs uh, šai sakarā? Protams, ne tikai Pakistāna var apgalvot, bet to apgalvo arī starptautiskā sabiedrība, un pat Indijā valda tāds viedoklis Indi, Indijas inteliģences eh, parlamenta deputātu vidū. Pirmo reizi tiek atzīts, ka šī sacelšanās vai nemieri ir eh, vietēja rakstura. Un tā ir nopietna attīstība šai virzienā. Nav tā, ka visā tiek vainot Pakistāna. Tā agrāk ir bijis, ka viena puse otru vaino. Bet uh, mēs tagad sākam atzīt, kāda ir reālā situācija un vēlamies viens otram palīdzēt risināt šīs problēmas uz vietām. Tas, protams, ir izaicinājums, pastāv arī bāžas par uh, atsevišķiem jautājumiem bet cilvēki tikai gluži vienkārši vēlas piedalīties šai procesā, sarunās un risināt šos jautājumus mierīgā politiskā veidā, jo tas tā ir politiska problēma. Un uh, tas arī tiek atzīts no Indijas puses, ka ir nepieciešams politisks risinājums, jo tā ir politiska problēma. Un ja tas tā šāda nostādne ir, tad Pakistāna ar uh, prieku piedalīsies situācijas uzlabošanā Paki uh, Kašmirā par Afganistānu. Tad, kad mūsu valdība stājās pie darba, Eh, Afganistā, attiecības ar Afganistānu bija izgāzušās. Manuprāt, eh, divu ar pus gadu laikā, pēdējo divu ar pus gadu laikā, visi var atzīt, ka attiecības ar Afganistānu ir ievērojama uzlabošanās. Mēs vairs eh, nevainojam viens otru, mēs vairs nerādām viens uz otru ar pirkstu. Mēs runājam viens ar otru, uh, šādas sarunas notiek visos līmeņos, gan politiskajā līmenī, gan izlūkošanas līmenī, gan militārajā līmenī. Arvien vairāk uh, delegācijas brauc uz uh, kaimiņu valsti. Mēs esam uh, parakstījuši tranzīta tirniecības līkumu ar Afganistānu, mēs esam parakstījuši daudzus divpusējas sadarbības nolīgumus ar Afganistānu. Šeit nav runa tikai par terorismu apkarošanu. Mēs esam šeit ielikuši pamatus turpmākai sadarbībai, turpmāko attiecību veidošanai ar Afganistānu. Mēs esam atbalstījuši visus statautiskos centienus stabilitātes un miera ieviešanai Afganistānā. Pēdējais gadījums bija Londonas konference, ko es vēlētos pieminēt. Visi Eiropas ārlietu ministri bija klāt, un Afganistāna apstiprināja vispārējo virzību, kas ir iekļauta jaunajā Obamas uh, administrācijas stratēģijā, kas eh, tika pieņemta konsultējoties ar sabiedrotajiem. Mēs uh, īstenojam arī dažādus projektus, kas uh, mūsuprāt veicinās attiecības ar Afganistānu. Mēs uh, ceļam ceļus un dzelzceļus, kas ļautu nodrošināt saiknis starp mūsu valstīm. Uh, Mēs eh, cenšamies arī sniegt palīdzību samierināšanas procesā. Protams, ka šos procesus vadīs afgāņi, taču mēs esam gatavi sniegt savu palīdzību. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, Pakistānai piemīt eh, kvalitatīvas atšķirības. Uh, pašlaik Pakistāna tiek atzīta. Mēs nevarēsim nodrošināt mieru un stabilitāti Pakistānā, ja tādas nebūs Afganistānā. Tas nozīmē, ka mūsu valstu intereses ir cieši saistītas. Tas ir radījis izmaiņas arī domāšanā, un abas valstis līdz ar to sadarbojas un labāk saprot vienu otru. Jūs runājāt par cīņu pret eh, terorismu un ekstrēmismu. Uh, Arī šajā jomā mēs esam veiksmīgi izmainījuši Pakistānas sabiedrības viedokli, lai sabiedrība vērstos pret ekstrēmismu un terorismu. Pašlaik pilsoniskā sabiedrība, izņemot dažas ekstrēmas reliģiskās partijas, vēršas pret ekstrēmismu un, un terorismu. esam panākuši progresu daudzās jomās. Cilvēktiesības arī ir eh, politiska lieta. Mums ir jādodas pie vēlēšanu urnām konkrētā brīdī. Pašlaik Pakistānā ir eh, ļoti neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, tāpat arī tiesneši ir neatkarīgi. Šodien pie varas ir partija, ko vadīja sieviete, un ļoti labi vadīja sieviete. Tas ir ļoti svarīgi. Jūs varat saprast, ka ja pie varas ir progresīva liberāla pārtīja, kas vēlas respektēt un nodrošināt sieviešu tiesības un vēlas cīnīties par cilvēku tiesībām. Mēs esam apstiprinājuši visas 27 cilvēktiesība konvencijas, kas ir ļoti būtiskas Eiropas Savienībai. Pat šajā ziņā es uzskatu, ka ir panākts progress. Noslēgumā vēlētos teikt, ka, protams, mēs saskaramies ar izaicinājumiem. Mums ir eh, priekšā daudz grūtību. Es eh, nevaru apgalvot, ka viss ir atrisināts, vēl ir daudz darāmā. Taču mēs esam sākuši kustību uz priekšu. Visās jomās, kas Eiropas Savienībai šķiet būtiskas un arī Pakistānai šķiet būtiskas, mēs cenšamies panākt progresu. Tas nozīmē, ka šodien ir ielikti pamati ilglaicīgai sadarbībai un strateģiskai partnerībai ar Eiropas Savienību, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs partneris. Paldies! Lielas paldies! Um, would, uh, now, Tagad uh, došu vārdu Lamberts kundzei, un pēc tam runās Devas kungs. Pēc tam visi pārējie, kas ir pieteikušies izteikties. Lamberts kundze, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Paldies. Paldies ārlietu ministram par uh, ļoti detalizēto skaidrojumu, kas pašlaik notiek Pakistānā attiecībā uz uh, parlamenta un valdības eh, demokrātiskajām vēlēšanām. Kā jau ārlietu komitejas eh, priekšsēdētājs teica, mēs, protams, vēlētos paust jums mūsu līdzjūtību attiecībā uz plūdiem, uz eh, cilvēkiem, kas ir cietuši no plūdiem. Pāris jautājumu. Viens attiecībā uz eh, starptautiskās eh, palīdzības pasākumiem, rekonstrukcijas pasākumiem pēc plūdiem. Viens, eh, viena no problēmām, kas tika pieminēta, ir finanšu līdzekļu cauredzamība. Tātad šie finanšu līdzekļi, kas tiek piešķirti. Varbūt jūs varētu pateikt kaut ko par šo finanšu līdzekļu apsaimniekošanu. Tāpat arī um, ja runa par parlamenta viedokli, tad mēs esam jutuši bāžas Pakistānas iedzīvotāju vidū par to, ka šī demokrātiski ievēlētā valdība, demokrātiski ievēlētās struktūras iedzīvotājiem šķiet neredzamas. Tās e, īsnībā nedarbojās tad, kad e, notika vislielākās nelēmes, kad notika plūdi. Es gribētu dzirdēt e, kāds tad ir sabiedrības viedoklis par parlamentu un valdību. Nākamais jautājums arī ir saistīts ar iepriekšējiem, bet varbūt ir tāds nedaudz vispārīgāks. Kā progresē pašvaldības? Mūs ļoti interesē nacionālais līmenis, kā demokrātija attīstās centralizēti, bet tajā pašā laikā arī mēs gribētu dzirdēt par uh, pašvaldībām, jo tas mums ļautu arī saprast, kā notiek ekonomiskā attīstība. Mēs gribētu zināt arī par eh, sasniegto progresu izglītības sistēmā un tā tālāk. Tātad, ko dara pašvaldības? Paldies, tagad dodu vārdu Devas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos eh, izteikt līdzjūtību attīstības komitejas vārdā par eh, katastrofu, kas notika jūsu valstī. 21 miljonus ir devies bēgļu gaitās. Ir miljoniem cilvēku, kas atrodas lielās grūtībās, simtiem tūkstošu cilvēku ir miruši. Eiropas uh, Savienība ir piešķīrusi 400 miljonus eiro, pat komisija ir piešķīrusi apmēram 150 miljonus eiro uh, humanās palīdzības uh, jomā. Mēs pašlaik vēl spriežam par dažādiem palīdzības pasākumiem. Pagājuši nedēļ tika paziņots par 900 miljoniem eiro tirdzniecības atvieglojumu tā, lai jūsu eksporta preces varētu nonākt Eiropas Savienībā bez muitas nodevām un tā tālāk. Tātad jūs varat eksportēt preces 900 miljonu eiro vērtībā, un tā ir mūsu palīdzība šiem grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tad, kad eh, Šrilankā bija cunāmi, es atrados tur, es atrados astotajā stāvā viesnīcā un es uh, redzēju, kas tur notiek, tāpēc es ļoti labi saprotu jūs un es saprotu, cik traumatiska pieredze tā var būt. Taču nesen esmu pieredzējis kādu lietu, ko es varu tikai vienīgi nožēlot. Uh, Es atceros gan tsunami Indonēzijā un citur. 400 miljardu, 400 miljonus. Četrus miljardus eiro cilvēki savāca Eiropā un 5 miljardus eiro cilvēki savāca arī citur pasaulē, lai censtos eh, palīdzēt eh, uh, atrisināt šīs problēmas un tika izveidota trasta fonds, lai šie finanšu līdzekļi nonāktu pie nelēmē nonākušajiem. Jā, protams, šāda palīdzība ir ļoti derīga. Taču tsunami Šrilankā uh, lika bēgt no mājām 600 uh, uh, tūkstošiem cilvēku, bet Pakistānas gadījumā miljoniem cilvēku ir devušies prom no mājām vai cieši no dažādām problēmām. Globālā reakcija attiecībā uz notikumiem Pakistānā nebija tikpat spēcīga kā Šrilankas un Indonēzijas gadījumā. Jums ir vajadzīgi miljardiem dolāru un eiro, lai jūs varētu atrisināt problēmas jūsu valstī, lai situācija būtu tāda pati kā iepriekš. taču šī līdzjūtība nav tikpat liela kā eh, nesenās katastrofas citās pasaules daļās. Cilvēki Eiropā ir ļoti izpalīdzīgi, šeit es runāju arī par Lielbritānijas iedzīvotājiem. Man ir ārkārtīgi daudz vēlētāju un ir eh, patiešām notikuši ārkārtīgi daudzi palīdzības vākšanas pasākumi. Eh, viņi ir lūguši mani doties uz uh, Eh, teātriem un eh, uzstāties ar runu, un šādā vienā vakarā var savākt pat 500 eh, tūkstošiem mārciņu. Bet šie cilvēki Eiropā netiek iesaistīti. Ir jārunā par parasto iedzīvotāju iesaistīšanu, lai varētu vērsties pret traģēdijas sekām. Šeit es jums tādā um, aplinkus veidā mēģinu aicināt uzsākt kampaņu, uzsākt kampaņu, lai iesaistītu parastos Eiropas iedzīvotājus. Jums ir jāveic ārkārtīgi daudz dažādu rekonstrukcijas humāno pasākumu, lai valsts varētu uh, sasniegt iepriekšējā attīstības līmenī. Jā, es jau pieminēju Šrilanku, pēdējo gadu laikā Šrilanka ir pieredzējusi patiešām uh, smagus notikumus, ja mēs atceramies par teroristiem. Bet eh, arī Pakistāna ir saskārusies ar lielām problēmām. Taču tagad Pakistāņi var sēdēt pie viena galda ar eh, vāciešiem, francužiem, itāļiem un eh, var piedalīties lēmu pieņemšanā. Eiropas parlaments pieņem apmēram 80% no tiesību aktiem, kas tieši ietekmes, ietekmē iedzīvotāju saseksā, sarajā un uh, um, Salhemšīrā, kur, kur ir mani vēlēšana apgabali. Tāda ir realitāte. Ir jāatcerās, ka Pakistāna, Indija un Šrilanka iegūna neatkarību vienā laikā, un tās ir patiešām panākušas lielu progresu, lai varētu darboties mm, mierīgi. Un, bet šajā pašā kontinentā mēs var vien runājam par notikumiem, kas notika 1947. un 48. gadā. Šrilankā arvien vairāk, arvien, vēl arvien runā par šiem notikumiem. Es uzskatu, ka mums ir jāiet uz priekšu, mums ir jāatcerās, ka pasaule ir pavirzījusies tālu uz priekšu. Es uzskatu, ka šī attīstība nenotiek. Eiropieši, manuprāt, ir parādījuši, kā tautas var dzīvot mierā un sadarboties. Paldies! Jā, jums noteikti tagad būtu jādod vārds, lai jūs varētu atbildēt, un pēc tam uzdos jums jautājums vēl arī daudz citi kolēģi, kas ir pieteikušies uzstāties. Paldies! Sākšu ar Lamberts kundzi. Jūs pievērsāties caurdzmības jautājumiem finanšu līdzekļu izmantošanā Pakistānā. Jā, mēs apzināmies šo problēmu, mēs esam uzsākuši pasākumus, lai šo problēmu risinātu. Varam apgalvot, ka pēc eh, debatēm un pēc eh, garām konsultācijām ar provinču valdībām mums ir izveidota uzraudzības padome, Šajā uzraudzības padomē darbojas 15 biedri, un šīs padomas biedri ir pensionēti augstākie tiesneši, pensionēti civilierēģi, kā arī respektēti cienījami pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Šī komiteja uzraudzīs finanšu līdzekļu izmantošanu, to finanšu līdzekļu izmantošanu, kas ir piešķirti palīdzības sniegšanai. Tā, lai palīdzības sniedzēji varētu patiešām ticēt, ka ziedotā nauda patiešām tiks labi izmantota. Es varu jums apgalvot, ka mums patiešām ir vajadzīgie mehānismi un pārbaužu sistēmas, lai šo problēmu mēs varētu atrisināt, un jums nevajag bažīties šajā sakarībā. par demokrātiskām institūcijām un to neredzamību sabiedrības acīs, tad, kad tās bija visvairāk vajadzīgas, kad notika šī katastrofa. Jā, plašsaziņas līdzekļos par to runāja, taču, kundze, var jums apgalvot, ka tie cilvēki, kas ir devušies uz valsti, un es šeit runāju par starptautiskiem vadītājiem, par uh, dažādiem starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem, viņiem šī situācija šķiet pavisam savādāka. Viņi ir tikušies ar provinču valdību pārstāvjiem, viņi ir tikušies ar pašvaldību vadītājiem, ar, ar eh, parlamenta deputātiem, kas devās uz uh, katastrofas vietām, lai tiktos ar iedzīvotājiem. Esmu parlamentārietis un uh, es vēlos, lai mani atkārtot ievēlēt, un tāpēc man ir jādodas uz savu vēlēšanas apgabalu. kam tad es īsti palīdzēšu, es jau nepalīdzu pats sev, eh, neko tam līdzīgi nedarot. Eh, šāds iespējas tika radīts, ka it kā šīs institūcijas nav redzamas, bet tas nav pareizs. Jā, tad, kad eh, šī problēma radās, tad, protams, vajadzēja rīkoties tām institūcijām, kuras spēja veikt glābšanas darbus, kas varēja evakuēt cilvēkus. Un tā arī tas tika darīts. Visur pasaulē tā rīkojas. Valsts institūcijas, paramilitārie un militārie spēki eh, dodas eh, palīgā. Taču tas tika darīts vadoties pēc eh, demokrātiski ievēlētu institūciju instrukcijām un norādījumiem. Šīm institūcijām palīdzēja provinču valdības. Pašlaik mēs varam runāt par glābšanas darbiem, par pirmajiem glābšanas darbiem. Kas tad tur darbojas? Tās ir provinču nodaļas, tās ir izglītības nodaļas, ieņēmuma nodaļas. Tie ir civili ierēģi, kas dodas uz vietas, lai reģistrētu cilvēkus. Te ir runa par Āzijas attīstības banku, kas izvērtē kaitējumu, ko radīja dabas katastrofa. Tāpēc varu jums apgalvot vēlreiz, ka civilais spārns ir tikpat iesaistīts šajos rehabilitācijas un rekonstrukcijas pasākumos kā jebkura cita institūcija valstī. Trešais, ko jūs pieminējāt, pašvaldības. Mēs ļoti labi saprotam, ka uh, pašvaldības ir ļoti nozīmīgas. Esmu šādu institūciju produkts. Es sāku kā uh, pašvaldības vadītājs. Saskaņā ar jauno plānu es būtu bijis uh, rajona vadītājs, tieši ievēlēts pašvaldības vadītājs. Es ļoti labi saprotu pašvaldību nozīmi. Šis process pašlaik notiek Pakistānā. Es varu arī pieminēt, ka iepriekšējā valdība veica daudzus nozīmīgus pasākumus šajā virzienā. Mums ir jāatzīst iepriekšējā režīma paveiktie pasākumi attiecībā uz devolūciju. Taču Šī devolūcija notika no provinces attiecībā uz pašvaldību, taču mēs, kā politiskā partija un valdība, uzskatām, ka ir jāiet tālāk. Pašlaik saskaņā ar 18. konstitūcijas grozījumu mēs esam piešķīruši vairāk pilnvaru provincēm un arī pašvaldībām. Tātad šīs pilnvaras tiek nodotas no centra, provincēm un pašvaldībām. Tas attiecas gan uz pašvaldību jautājumiem, gan arī uz finanšu jautājumiem. Pašlaik mēs ieviešam nelielus grozījumus. Tas ir provinču jautājums. Provinces īsnībā var izdot tiesību aktus, un daudzas no tām jau to ir paveikušas. Daudzas provinces tagad domā par uh, vēlēšanām, par vēlēšanu organizēšanu, taču notika plūdi, un tāpēc, ņemot vērā plūdus, es uzskatu, ka nebūs iespējams nekavējoties sākt šādu darbu. Protams, ka kur tad, no kurienes tad eh, nāk turpmākie līderi? Šie līderi nāk tieši no pašvaldībām un tie kļūs arvien nozīmīgākie. Mūsu kontinenta pieredzē ir daudz šādu gadījumu, atcerēsimies par uh, rāģiem Indijā un tā tālāk. Tagad par Devas kunga pieminēto. Vēlējos tikai precizēt, ka plūdu laikā uh, nu, nebija tik ārkārtīgi daudz upuru. Zemestrīces laikā bija 80 tūkstoši plus upuru. Plūdu laikā laimīgā kārtā šī traģēdija nebija tik traģiska. Ir boja apmēram 1700 cilvēku, kas gājuši bojā. Nu, bet tīri ekonomiskie zaudējumi gan ir krietni ievērojumāk, krietni lielāki nekā 2005. gada zemestrīces laikā. Otram kārtām Un e, te es jums saku, protams, lielu paldies par to, ka mums tiek dotas šīs privilēģijas irniecībā. Tās vēl šobrīd nav, par tām vēl jānotiek balsojumam parlamentā. E, vēl arī PTO Ženēvā vēl notiks sarunas, un mums, protams, būs vajadzīgs šis tālākais atbalsts nenoliedzami. Gan no PTO, gan arī attiecībā parlam, jūs parlamentā Lisabonas līgums paredz jums daudz jaunas ja kompetences, un mēs arī vēlamies, lai jūs paužat atbalstu, lai jūs izmantojat šīs kompetences. Tā pakotne, kas ir sagatavota, nu gluži nav par 900 miljoniem eiro. Ietekme šai pakotnē saskaņā ar Startautiskās tirniecības komiteja, kur es nu pat tikos, būs apmēram 100 miljoni eiro, nevis 900 miljoni, jau kā jūs teicāt. Trešais punkts, ko jūs pieminējāt, respektīvi šis punkts par globālo reakciju uz traģēdiju, uz plūdu gadījumu, kas ir bijis tāda pieklusināta salīdzinoši. Nu, redziet, sākotnēji es arī biju nobažījies par to, kāpēc domāju, kāpēc starptautiskā sabiedrība nereaģē tādā veidā, kā tā parasti rēģē uz šādām katastrofām. Un tad es sapratu un arī mā uzzināju, kāda ir iedzīvotāja pieredze, respektīvi, ka reakcija zemestrīces laikā vai tsunami gadījuma brīdī ir citādāka nekā plūdu situācijā, un tas tāpēc, ka upuri, sākotnējais upuru skaits nav tik liels, un līdz ar to tas nav tik ārkārtīgi šokējoši. Un, respektīvi, nerodas tāds iespējas, ka ir milzīgi daudz upuru. Un sākotnēja reakcija bija, jā, lūk, traģiska situācija, bet, nu jā, ir taču bijuši plūdi jau iepriekš, vai te ne tā? Plūdi notiek arī visur citur pasaulē. Uh, bet laikam ejot, tad, kad nonāca mm, visas šīs filmiņas un klipi arī Eiropas televīzijā, tad cilvēki saprata, ka tie nebija vienkārši parastie kārtējie plūdi, ka tie tiešām tad bezprecedenta gadījums. Un eh, kopš tā brīža mēs redz, esam redzējuši, ka starptautiskais atbalsts un palīdzība ir pieauguši, tomēr tā pakāpeniski pieauguši. Turklāt esam redzējuši, ka ir Eiropas Savienībā šāda veida atbalsta sniegšanas apjoms ir pieaudzis. Tiešām šī līkne iet uz augšu un cerams, ka rīt būs vēl vairāk diskusijas par šo jautājumu un par to, kā izmantot šo atbalstu tālāk, kā veidot šo atjaunošanās darbu un tam līdzīgi. Jūs teicāt, jūs vēl minējāt pāris citus faktorus, kas, nu jā, manuprāt, arī ir jāizprot pamatīgi. mums Pakistānā ir bijuši četri, četras milzīgas katastrofas šogad vien. Nu, līdz ar visā pasaulē, un līdz ar to starptautiskā sabiedrības uzmanība ir pievērsta arī šiem, piemēram, Haiti. Šī zemestrīce bija milzīga katastrofa, nenoliedzami, un tā pilnīgi noteikti saņēma arī reakciju. Un tad tam bija arī ietekme uz šo mazināto uzmanību uz plūdu situāciju Pakastu, Pakistānā. Un neskatoties uz šo katastrofu skaitu pasaulē, tomēr jāņem vērā vēl papildus arī ekonomiskā situācija. Šī ekonomikas krīze gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Jo tā kā šī situācija, ekonomiskā situācija tiešām ir pilna ar problēmām un tam līdzīgi, tad arī uh, nu, reakcija ir mazāka, bet mēs esam pateicīgi par to atbalstu, ko tik un tā pat šādā krīzes situācijā esam saņēmuši. Un visbeidzot, par sabiedrības ieguldījumu. Jā, es pilnīgi saprotu to faktu, ka mums ir vajadzīgs vairāk kampaņas, mums ir vairāk jāiesaistās, mums ir jā, jāsniedz informācijas piekrīt jums tam, bet gribēju vēl tikai jums teikt, ka, lūk, arī šeit ir, nu, vairāk veiksmes stāsts, ļaujiet man jūs pastāstīt vienu, Vācija, piemēram, Vācijas Delatrun. Viņi sniedz ieguldījumu Nu, tas, šas, tā, šie līdzekļi nāca no vienkāršiem e, iedzīvotājiem. Kanclers personīgie centieni bija tie, kas panāca. Viņi sēdēja televīzijas studijā 20 minūtes un runāja par to, un viņi to arī panāca. Vācijas iedzīvotāja sabiedrība mums pieda vairāk kā 218 miljonus dolāru, un es runāju par vienu, un es nerunāju par institūcijām, par vienkāršiem iedzīvotājiem, kas ziedoja savus līdzekļus. Lielbritānija, piemēram, jūs pieminējat, es saprotu, ka jūs jau pats zinat, jūs pats nākat no Lielbritānijas vairāk kā 65 miljoni mārciņu tika saziedoti dažādu centienu rezultātā. Un tas tiešām, un šis process, jāsaka, joprojām turpinās. Un 16. datumā, piemēram, būs vēl viena šāda akcija Londonā. Tās būs tādas eh, labdarības vakariņas. Un tur arī būs Pakistāns vietējās Pakistāns diasporas pārstāvi. Un eh, šāda veida kampaņas un nu, pasākumi turpinās. Eiropā. Un jāsaka, ka tomēr ir tiešām bijuši milzīgi daudz līdzekļu, kas ir jau saziedot. Protams, jo vairāk, jo labāk mēs to vērtētu visatzinīgi, bet mēs tāpat laikā augstu vērtējam tos līdzekļus un palīdzību, kas mums jau ir sniegt. Un mēs esam gatavi, protams, darīt ir vairāk, ja tas ir nepieciešams. Un tā par nākamo jautājumu arī šeit gribēju padalīties ar jums par diviem būtiskiem centieniem, ko Pakistāna īsteno ar starptautisku palīdzību, protams, kas eh, ļāva pievērst starptautisko uzmanību un kas atmodināja iedzīvotājus. Tas bija 19. augustā, kad es devos uz eh, ANO un uzrunāju īpašo, īpaši uzrunāju visus īpašajā sesijā, kas tika sasaukt par godu, šie, e, e, šo, ne, nevis par godu, bet šo notikumu rezultātā, un tika pausta līdzjūtība Pakistānai. Un jāsaka, manuprāt, tas bija tiešām arī pamudinoši. Un tagad, 19. septembrī, tāds pats notikums norisinājās, respektīvi tā bija šī 2 miljārdi eiro Pakistānai tika saziedot papildus kampaņas rezultātā. Nu, gribu jums pastāstīt, ka pirmā aicinājuma rezultātā, ko izteica sākotnēji Banki Mūna kungs, 90% no šīm, no šiem saistībām, kas tika izteikts, tika arī izpildīts. Un, eh, lūk, šādos apstākļos, protams, ņemot vērā ekonomisko krīzi, šo saistību izpildīšana nu, būtu nav vienkārši, bet tas tā ir noticis. Un tas liecina par to, ka iedzīvotāji interesēs par Pakistanu, ka viņi vēlas palīdzēt situācijas uh, uzlabošanā par mūsu centieniem runājot, jā, es jums piekrītu, mums jāmācās no Eiropas pieredzes, Eiropai ir izstrādāts modelis, ko daudz ir, kam daudz ir jāģi var sekot. ASEAN arī virzās tajā virzienā. Mēs cenšamies kopēt šo modeli, mēs cenšamies veidot šādu kopienu tieši kā jūs to esat veiksmīgi izdarījuši Eiropā. Un pilnīgi noteikti mums ir vajadzīgi Dienvidāzijā vēl gūt eh, mācību no tā viss, kas ir noricis Eiropā. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Dienvidāzijā reģionā, par ko runājam, Eiropieši palīdzētu mums atbalstīt demokrātiskos procesus, demokrātiskās institūcijas, demokrātisko pārvaldību, jo tieši demokrātija un demokrātiski politiķi var tālāk veidot šāda veida sadarbības un panākt to, ka kari nenotiek, ka ir miers reģionā, un iedzīvotāji to vēlas pilnīgi noteikti. Es domāju, ka sērka arī ir ļoti svarīgs forums šai, šai gadījumā. Un es domāju, ka mēs, mums vēl jāspēj pilnībā izpildīt šīs organizācijas potenciāls. Pēdējā sanāksmē, kas mums notika Butānā, tika runāts arī par to, kā panākt šo, lai šis forums būtu jēgpilnāks. Kā mēs varam ieviest, piemēram, kā mēs varam palīdzēt tirniecībā šajā reģionā un tam līdzīgi. Bet, nu, mums ir, protams, būs vajadzīgs laiks, bet es domāju, ka mēs spēsim panākt eh, pārējos. Uh, Paldies! Tālāk ar Lakī kungam došu vārdu. Viņš ir referents Afganistānas jautājumos. Mēs nu pat šorīt apspriedām grozījumus ziņojumā par Afganistānu. Pirms jūs ieradāties ar Lakī kungs, jums vārds. Pavisam īsi divi jautājumi ministra kungam. Viens par reģionālu risinājumu Afganistānas problēmai. Nu, protams, ka es runāšu par Afganistānu. Kā jūs zinat, ir 47 valstis kas izvietojuši spēkus Afganistānas teritorijā, nu cik tā tas mums ir zināms, un dažas no šīm valstīm izteiks, ka viņas neiejaucas un apsūdz uh, uh, Pakistānu, ka tā esot iejaukusies Afganistānas iekšējās lietās. Nu, man tas liekas tas neliels paradoks, kas man ir vairāk kārt eh, šokējis, ņemot vairāk šīs valsts, kas atrodas pagas, pa Afganistānā, uzskata, ka tās ne, neveic interferenci, bet Pakistāna iejaucas, ņemot vairāk, ka tur ir tūkstots kilometru robeža un līdzīgas kultūras un līdzīgas valodas un tam līdzīgi. Nu, un kas tad ir ar šo iejaukšanos? Kas notiek ar reģionālām pilnvarām Afganistānā? Kāds, jūsuprāt, ir reģionālais risinājums Afganistānas problēmām no Pakistānas vietas skatu punktu raugoties? Jo ļoti daudz uzskata, ka tas varētu būt ļoti liels ieguldījums no jūsu puses. Un otrs jautājums, kā jūs uh, uztverat, kā jūs, ko jūs domājat par narkotiku tirniecības jautājumu Afganistānā? Arī Pakistāna pilnīgi noteikti viens no lielākajiem upuriem kopā ar Irānu reģionālā mērogā visai šai opija ražošanas industrijai Afganistānā. Nu, un ko jūs domājat par starptautiskās sabiedrības, nu, izgāzušamies centieniem cīnīties pret narkotiku ražošanu? Paldies tālāk, Boskurts kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām, ministra kungs, liels paldies jums par ievadvārdiem, tas bija ārkārtīgi interesanti. Man ir divi jautājumi, bet pirmām kārtām tomēr gribu teikt, ka mēs šeit parlamentā visi satkojām traģiskajiem notikumiem Pakistānā ar plūdiem, bijām ļoti nobažījušies un tieši eh, paužot šīs bāžas mēs arī organizējām debats pirms pāris nedēļām par atpakaļ uzņemšanas līgum, nolīgumiem, jo ņemot vērā pašreizējo Pakistānas situāciju ar plūdiem, kas tad notiks ar šiem cilvēkiem vai tad viņi, kas tad tiks nosūtīti atpakaļ šo Pakistānu, kāds var būt, ja valstī pašā šobrīd ir milzīgs problēmas problēmas ar iekšējiem bēgļiem, pārvietotām personām. Bet otrs jautājums, ko vēlēju pieminēt, ir nolīguma par cilvēktiesībām, Ženēvas konvencija, piemēram, par bēgļiem kas šķiet, ko Pakistāna šķiet nav parakstīja. Jūs teicāt, nu pat ievad vārdos, ka Pakistāna ir parakstījusi, ka mēs esam vieno, jūs teicāt, ka mēs esam, esam parakstījuši visas starptautiskās konvencijas par cilvēktiesībām, vai tas ietver arī šo Ženēvas konvenciju par bēgļiem? Uh, ja varbūt jūs plānojat to parakstīt. Tātad tas ir mans pirmais jautājums, un otrs jautājums ir šāds. Jūs pieminējat virkni ļoti svarīgu tematu. Nu, vienu no tiem šķiet es nesadzirdēju, un respektīvi tā ir sieviešu situācija Pakistānā. Jūs pieminējāt to, ka tie notiek cīņa pret nabadzību, jā, bet kas notiek ar sieviešu izglīdī, izglītību? Jo sieviešu izglītošana ir viena lieliska daļa, kas var palīdzēt cīnīties pret nabadzību. Izglītojot sievietes, jūs izglītojat visu ģimeni, jūs varat kopienu virzīt uz priekšu, tā var attīstīties tālāk. Nu, protams, arī mm, vārdarbība pret sievietēm arī ir jautājums, kas aktuāls Pakistānā vai ne tā, tā joprojām ir problēma. Tāpēc es labprāt gribētu, ka jūs varētu mazliet parunāt par šiem jautājumiem, par pašreizēju situāciju un par to, kāda ir valdības plāni, lai situāciju sievietēm uzlabotu. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Gomešs kundze. Ministra kungs, jūs bijat ļoti diplomātisks savos izteikumos, arī es pati esmu diplomāta pēc izglītības, esmu politiķa. Līdz ar to es varu atļauties būt nediplomātiski atklāt sakot. Es domāju, ka mēs esam Eiropā nonākuši liels dilemmas priekšā attiecībā uz Pakistānu. Tas tāpēc? Jā, jo mēs redzam, cik ļoti ir vajadzīgs iesaistīties un palīdzēt Pakistīnai nenoliedzami, bet, bet mēs tāpat laikā arī redzam, ka Pakistāna sastopas ar ārkārtīgi lielām grūtībām, lai palīdzētu pati sev. Un es domāju, ka tas ir saistīts ar ar, tū, ar šo pārvaldības e, raksturu. Pēc vārda tā ir demokrātiska, jeb tā tomēr ir reāli demokrātiska. Tas ir tas jautājums. Un ir bažas, pastāv bažas, ka tie, kas tiek ievēlēti, faktiski nav pie kontrolas, bet pie kontrolas faktiski ir militārās struktūras, respektīvi militārās izlūkošanas dienesti. Un tāpēc mēs arī redzam tik daudz problēmu. Protams, tas viss ir saistīts arī ar attiecībām ar Indiju, un es esmu pat pirmā, kas piekritīs, ka Kašmira ir starptautiski raksturi jautājums, un ka tas pieprasa arī starptautisku uzmanību, starptautisku iesaistīšanos risinājumu meklēšanā. Bet tāpat laikā Pakistāna nav neko daudz palīdzējusi. Lai šo starptautisko iesaistīšanos nodrošinātu. It īpaši, ja runājam par to lomu, ko spēlē tie, kas vēlas īstenot terorismu pret Indiju. Protams, es liku liels cerības uz šo demokrātisko dialogu ar Indiju nenoliedzami, un es to daru joprojām, bet šo dialogu nevar uzturēt, ja tajā pašā laikā notiek teroristu uzbrukumi Indijā, nu, piemēram, kā tas notika Mumbajā, nu, tas jau turpinās. Un tas pats attiec uz Afganistānu. Protams, daļa no šīm attiecībām kā kolēģis teica, ir saistīts ar šo plašo garo robežu, arī ar kultūras vienotību un šī, šo kopību starp piedzīvotājiem. Tāpat laikā redzam, ka arī Indijas jautājums šeit uh, tomēr ir tāds, tam ir tāds uh, traucējošs raksturs. Nu, protams, ka šeit ir arī Pakistāns iejaukšanās, un tā var būt gan pozitīva, gan negatīva, bet, diemžēl, pārsvarā tas ir negatīva, un es, es pati to arī redzēju, respektīvi. 97. un 98. gadā, kad Kapistān, Pakistāns vēstnieks bija tas, kas paņēma līdzi Talibanu pārstāvi, lai tas ANO sēdētu Afga Afganistānu un pārstāvētu Afganistānas intereses. Tātad šī iejaukšanās pilnīgi noteikti pastāv, tā varbūt gan pozitīva, gan negatīva, bet man šobrīd tāds sajūta, ka tā ir vairāk negatīva. Jāsaka, šobrīd nav tā, ka demokrātiskā valdība kontrolē situāciju, tā joprojām ir iesākas kontrolē. Uh, situāciju un kas arī īsteno savu darbību. Mēs gal galā, eh, nu, manuprāt, runājam par Indijas-Pakistānas konfliktu, par Kašmiru. Uh, Bet tā visa fonā tomēr ir visbīstamā, visbīstamākie draudi pasaules drošībai, pasaules mērogā. Te mēs nerunājam tikai par draudiem Indijam, jo mēs šeit runājam par divām kodola varām, kas nav parakstījuši nepā, nepā, ne, neizplatīšanas līgumu beigās. Kas notiek ar Pakistānu, ņemot vērā šos jaunos, jauno attīstību? Kas notiek attiecībā uz neizplatīšanas līgumu tagad, kad Obama arī sāk runāt par to, ka, ka vajadzētu vajadzētu panākt pasauli bez kodoli ieročiem, un, uh, un kad tas runā par to, ka vajadzētu stiprināt uh, šo neizplatīšanas līgumu, un tāpēc gribu jums uzdot jautājumu, varbūt jūs varētu mums arī pastāstīt sīkāk, es piekrītu tam, ko kolēģis, kolēģi Boskur teica arī par par izglītības jautājumu sievietēm. Demokrātiskai sabiedrībai ir jāizglīto sievietes, tas ir vienīgais veids, kā cīnīties pret nabadzību. Un uh, Pakistānā, jāsaka, ar to šobrīd ir milzīgs problēmas, joprojām ir nozieguma vardarbība pret sievietēm. Un es gribu jums vaicāt, kāda ir jūsu valdības plāna šai saistībā. Tas, protams, ir saistīts arī ar bērnu darba jautājumu, Un visi šie jautājumi pilnīgi noteikti atkal pacelsies, te brīdī, kad gribēsim slēgt nolīgumu par tālāku eksportu uzlabošanu no Pakistānas. Tas ir ļoti būtisks jautājums bērnu darbs, jo te mēs runājam par cilvēktiesībām, te runājam arī, protams, vienlaicīgi par godīgu konkurenci. Un par cilvēktiesībām runājot. Es tāpēc, es nevarēju būt šeit debatēs par, ar, par Afganistānu, jo mums bija nu pat no rīta uh, apspriedas par eh, cīņu pret nāvisodu, un es nu pat uzzināju, ka Pakistānā ir 7500 cilvēki, kas gaida nāvisodu, kaut arī Pakistāna ir apturējusi nāvisodu izpildi pagaidām, tas tomēr ir ļoti liels cilvēku skaits, tas ir lielākais eh, cilvēku skaits, kas gaida nāvisodu, un lai arī šobrīd šai nāvisodu izpildīšana ir apturētā pat laikā, uh, ir eh, juristiem ļoti liels grūtības vispār konstatēt, eh, kas tad ir saņēma, kam ir piespriezt nāsots un kas to gaida, un mēs šeit runājam par cilvēkiem, kas mēnešiem to gaida, un te ir arī cilvēki ar Eiropas uh, valsts piedarību. Es zinu, ka Pakistānā ir ļoti dzīvīga, spēcīga tieslietu sistēma, bet tad kā tas var būt, ka demokrātiskā valdība var radīt kādas atšķirības, kā, ko tā var mainīt šīs lietas labā, lai uzlabotu situāciju. No, uh... Paldies. Lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, vispirms uh, par to, ko jūs teicāt par Afganistānu un par to, ka Pakistāna negatīvi ie, iejaucas Afganistānas uh, lietās. Es gribu teikt, ka tā varētu būt tāda pagātnes lieta. Šobrīd situācija ir ievērojami mainījusies. Nejautājiet Jūs varat jautāt manā prezidentam, Pakistānas ārlietu ministram un deputātiem. Afganistānas uh, deputātiem un ārlietu ministram prezidentam var apliecināt, ka situācija ir citādāka, kā attiecības starp Pakistānu un Afganistānu balstās uz savstarpēju uzticēšanos. Un šī attīstība ir bijusi ļoti pozitīva pēdējo divu gadu laikā. Jā, mums ir uh, gara kopīga robeža 2600 km, un uh, šī robeža tiešām ir uh, sarežģīta, grūti nodrošināt robežu kontroli uz šīs robežas bet nekad kopš mūsu valsts pastāvēšanas uz šās robežas nav izveid, izvietots tik daudz militāru personu. Šobrīd tur ir 150 tūkstoši izveid, izvietoti uz šīs robežas. Un mēs uh, nodarbojamies ar robežu apsardzības uzlabošanu, ir izveidota trīspusējā komisija, kurā piedalās Pakistānas un Afganistānas puse. Mēs uh, koordinējam. Robežu kontroli ir izveidota trīs uh, robežu kontrolas centri, lai uzlabotu robežu apsardzību. Šobrīd mēs arī runājam par ar Afganistānu par jaunas tehnoloģijas izmantošanu robežu apsardze, izmantojot biometriskos datus. Kad Afganistānā notika vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas pirmo reizi prezidents Karzājs un viņa kolēģi, un arī kandidāts, kurš tiek sakāvšais vēlēšanās, atzina publiski, ka Pakistāna nevienu no šiem kandidātiem neatbalsta īpaši, ka mēs neiejaucāmies šajā situācijā un mēs atzinām, ka Afganistānas pilsoņiem pašiem ir jāizlēmi, kas viņus pārvaldīs, un ka mēs sadarbojamies valdību līmenī. Mums ir jāuzlabo attiecības ar Kabulu. Līdz ar to ir notikusi kvalitatīva, eh, notikušas kvalitatīvas pārmaiņas mūsu attiecībās agrāk pagātnē mums bija īpašas attiecības ar vienu etnisko grupu puštuniem, kuri uh, darbojās pali, uh, Talibānā. Tagad mums ir attiecības ar Hazāriem un Taģikiem un citiem, kuri līdz šim ir darbojušies Ziemeļu aliansē. Tās ir ievērojams pārmaiņas un to atzīst arī afgāņu puse. Cilvēki, kuri līdz šim Eh, sūdzējās par šo situāciju, arī konstatē, ka situācija ir mainījusies. Tagad par narkotikām. Varu jums apgalvot, ka šobrīd Pakistānā netiek audzētas eh, opija magonis. Mēs esam ļoti veiksmīgi iznīcinājuši opija magoņu audzēšanu Pakistānā. Bet uh, šis narkotika jautājums Afganistānā ir ļoti sarežģīts jautājums, par to es esmu runājis daudzkārt, un tad man tika teikts, ka tas neietilps NATO kompetencē. Un tad mana reakcija bija tāda, nu tad paplašiniet šīs pilnvaras NATO, iekļaujiet šo jautājumu NATO pilnvarās, jo narkotika ienākumi no narkotiku tirzniecības tiek izmantoti nemiernieku finansēšanai. Un mums ir efektīvi šis jautājums jārisina un jādarbojas reģionālā līmenī. Jautājums, kāds, uh, kāds reģionāls risinājums varētu būt? Pakistāna iestājas par reģionālu risinājumu. Mēs in, stenojam virkni trīspusēju procesu reģionālā līmenī. E, tātad šeit ir robežas starp Pakistānu un Afganistānu. Mēs nevaram ignorēt šo situāciju. Mm, ir, ir mm, dabiskas saiknes starp uh, Pakistānu, Afganistānu un Irānu. Šobrīd notiek arī trīspusējs process starp Pakistānu, Afganistānu un Taģikistānu. Ir trīs pusējs process arī starp Afganistānu, Pakistānu un ASV. Mēs uh, veicinām reģionālu pieeju starp Afganistānu, Pakistānu, Taģikistānu un Krieviju. Arī Krievijai ir sava ietekme Centrālā Azijas republikās un Krievija ne tikai reģionāla, bet globāla liela valsts. Viņi darbojas šajā reģionā, tā ir sava ietekme. Mēs uzskatām, ka ir jāmeklē ilgtermiņa risinājums Afganistānas problēmai, kā jūs to norādījāt kundze, jūs arī eh, pieskarāties vienam jautājumam, runājot par Afganistānu. Ka mēs vairāk sadarbojoties ar Talibānu pārstāvjiem un ka Talibānu pārstāvis, jā, jūs, jūs to teicāt, ka Talibānu pārstāvim bija atļauts uh, sēdēt kādā starptautiskā fórumā. Šī situācija ir ievērojami mainīsies šodien. Šodien Pakas, Pakistānā ir izveidojusies izpratne, ka mēs nevēlamies Pakistānas talibanizāciju, un ja mēs to nevēlamies, tad pirmais, kas mums ir jādara, ir um, nodrošināt, lai Afganistāna netiktu talibanizēta. Jo, ja Talibans nostiprināsies Afganistānā, tad mēs no tā cietīsim pēc tam tas mūs ietekmēs, jo mēs nevaram atbalstīt viņu uzskatus, viņu vērtības. Jo šobrīd uh, ir cilvēki, ar kuriem mēs varam sadarboties Pakistānā, uh, varat diskutēt, varat veidot partneru attiecības un šī uh, valdība, kas tagad ir pie varas Pakistānā, var būt Eiropas Savienības partnere, un tas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi to atzīt. Un eh, jūs uzdevāt ļoti būtisku jautājumu, kas tad kontrolē situāciju valstī? Vai valdība, vai armija? Jā, mums ir bijušas militāras valdības, militāras iejaukšanās pēdējo desmit gadu, de, desmit gažu laikā, bet mēs kā demokrāti, mūsu partija ir konsekventi iestājusies pret militāriem režīmiem Pakistānā. Vai tas ir uh, Mušarāvs bijis vai, vai citi iepriekšējie vadītāji. Bra Brisele mūsu, mūsu teiktajam nepievērs uzmanību, Vašingtona arī to ignorēja. Toreiz vajadzēja atbalstīt cilvēkus tādus kā mēs, kas iestājās par demokrātiskām institūcijām, par demokrātiskiem procesiem, bija nepieciešams atbalstīt um, trimdas vadību. Diemžēl nekas nenotika un Eiropieši arī spēlēja savu lomu šai procesā. Jūs uh, atbalstījāt demokrātiju, jūs nosūtījāt novērotājus uz vēlēšanām. Mēs uh, bijām satraukšies par to, vai šīs vēlēšanas būs godīgas, un pateicoties jūsu līdzdalībai, jūsu atbalstam, šīs vēlēšanas noritēja demokrātiski, un pateicoties jūsu atbalstām, es šobrīd varu atrasties šai zālē. Pakistānas konstitūcijā ļoti skaidri ir noteikti demokrātiskie principi, un mums ir jādarbojas saskaņā ar konstitūciju. Un uh, ir jāievēlo, jāievēl tiešās un godīgās vēlēšanās tautas pārstāvji parlamentā. Un mēs esam partneri un turpināsim šīs partneru attiecības, nostiprinot mūsu sadarbību un stiprinot institūcijas un uh, nodrošinot politisko līderību. Un šeit man jāpiebilst, ka šodien atklāti runājot, pie varas ir cilvēks, kurš ir uh, sekojis tam, kā notiek pāreja uz demokrātiju. Šobrīd militāros spēkus vada cilvēks, kurš šo procesu ir veicinājis un viņš atbalsta ievēlētu politisku valdību. Tā tam arī ir jābūt. Un, protams, šis process prasa laiku. Mums ir jāveido kultūra, kas ir uh, bijusi ignorēta gadu desmitiem. Protams, šis process prasīs laiku, vecie ieradumi ir grūti pārvarami, bet mums ir nepieciešams pārējais laiks, pietiekams laiks, un tad uh, šis process uh, iesakņosies, kļūs spēcīgs, un mums ir jā, jāsaprot tas un jābūt pacietīgiem, bet mēs to panāksim. Tālāk es gribētu runāt arī par sieviešu lomu Mums ir daudzas izglītotas sievietes ievēlētas parlamentā. Un viena no viņām sēž šai zālē, senators Ulēmāma. Un, kad mēs gatavojamies braucienam uz, uz Briseli, es lūdzu viņai arī uzstāties ar runu, lai parādītu, ka arī eh, sievietes deputātes ir patstāvīgas, patstāvīgi domā un spēlē mm, ievērojamu lomu Pakistānā. Paskatieties, kādu lomu spēlē juristes, advokātes, kā sievietes darbojas nevalstiskajās organizācijās un tieši uh, daudzas uh, cilvēktiesība organizācijas vada sievietes. Tāpat civildienestā strādā daudzas sievietes. Ir sievietes tiesneses, arhitektes, inženieris, diplomātes. Šodien daudzas pakistāniešu sievietes pārstāv Pakistānu Eiropas valstu galvaspilsētās un viņas izcilu darbu veids. Un ir arī sievietes, kuras Venārs ir apkūto, kur, atcerēsimies, Venārs ir apkūto, kur cīnījās pret diktatūru. Viņa neatkāpās, viņa turpināja šo cīņu, un beigās viņa zaudēja, upurēja savu dzīvību šai cīņā. Un ticiet man, ir, protams, jūsu minētie piemēri arī bet eh, tā, tie ir mazākuma gadījumi, tie ir reti gadījumi, tās nav vairākuma viedoklis, tā nav vairākuma kultūra un attieksme. Protams, ir zināmi pārspīlējumi, pastāv zināmas arhaiskas tradīcijas, bet to neatļauj ne likumi, ne konstitūcija, un, protams, mēs arī pret, eh, cīnīs, pret tiem cīnīsimies. Tagad par kodoljautājumu. Jā, protams, mēs esam kodola vara, bet eh, mēs to darām tikai un vienīgi aizsardzības nolūku dēļ. Mums nav nekādu uzbrukumu mērķu, tas ir vienkārši aizsardzības mehānisms, reaģējot uz eh, vienu no valstīm mūsu reģionā. Zinot arī tās izmērus un līdzsvera trūkumu, mums vienkārši bija tā jārīkojas. Taču pašlaik ņemot vērā mūsu kaimiņu valsti, mums ir arī paredzētas tikšanās, par kodo jautājumiem mēs esam sēdējuši kopā un esam uh, arī ievērojuši visas mūsu norunas un vienošanās. Abas puses ir to darījušas, tāpēc ka abas puses saprota, cik jutīgi un delikāti šie jautājumi ir. Jādomā arī par šīm vielām, ka tām ir jāatrodas drošībā. Obamas samitā Vašingtonā eh, pa Pakistāna tika uzaicināta, Pakistāna tur piedalījās un bija vienprātība par to, ka šis. ka šīs kodola vielas Pakistānā un visas sistēmas ir tikpat drošas kā jebkurā citā valstī. Mēs eh, to apzināmies, un mēs, protams, nekad eh, neaizmirsīsim eh, pārējo uzskatu šajos jautājumos. Tagad pievērsīšos jūsu pieminētajiem jautājumiem, kundze. Jūs runājāt par eh, cilvēktiesībām. Jā, protams, šeit vienmēr var panākt uzlabojumus. Valdība, kas pašlaik ir pie varas, eh, ļoti labi apzinās cilvēktiesību jautājumus, vai nu šeit būtu runa par sievietēm, minoritātēm, jūs runājāt, piemēram, par bērnu darbu un eh, citiem problēmu jautājumiem. Jūs pieminējāt arī navas sodu. Jā, notiek debates. Valstī notiek diskusijas par to, vai navisots ir vajadzīgs vai nē. Ir daudzas valstis, kuras navisodu pieļauj, gal galā ASV ir daudz štatu, kas pieļauj navisodu, taču ir daudz cilvēku, kas intelektuāli iestājas pret navisodu. Protams, notiek diskusijas, bet, protams, tās turpinās. Mums ir juristi un cilvēki, šie 7500 cilvēki, ko jūs pieminējāt, uh, Mm, jūs varat būt, eh, jūs varat justies droši, ka tos pārstāvi patiešām spējīgi juristi. Cilvēktiesības mēs ļoti labi pārzinām, mēs esam uzsākuši vairākus pasākumus, lai uzlabotu situāciju cilvēktiesību jomā mūsu valstī, lai ievērotu starptautiskas normas un paktus, lai parakstītu starptautiskas konvencijas šajā jomā. Jūs, piemēram, pieminējāt arī bēgļus. Šeit es vēlētos norādīt, ka Pakistānas situāciju augstu vērtē visā pasaulē. Pat šodien Pakistānā ir vairāk nekā 3 miljoni bēgļu, tie visi ir afgāņu bēgļi. Pasaule bieži vien par viņiem aizmirst, taču mēs par viņiem rūpējamies, mēs viņus atbalstām. Pat eh, šodien ir vairāk nekā 150 tūkstoši afgāņu studentu, meitenes zēni no bēgļu nometnēm, kas mācās mūsu izglītības sistēmā. Ir vairāk kā 6000 afgāņu studentu. Daudz no šiem studentiem nāk no bēgļu ģimenēm, kas dzīvo bēgļu nometnēs. Šie studenti apmeklē dažādas profesionālas koledžas un universitātes pie mums Pakistānā. Ņemot vērā mums pieejamos resursus, mēs, protams, cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Ja aizmirsu kādu punktu, ko jūs pieminējāt, terorisms Mumbajā. Īsnībā es atrados Delī, tad, kad notika šie traģiskie notikumi. Ko gan es tur darīju? Es biju tur, lai celtu tiltus, lai celtu saprašanās tiltus. Es aicināju viņus uh, mēģināt panākt progresu mums visiem svarīgajos jautājumos. Notika šis incidents un uh, reakcija uz šo incidentu noteikti tai nevajadzēja būt tādai, kur mēs nepiedalāmies. Es uzskatu, ka reakcijai vajadzēja būt lielākai sadarbībai. Kāpēc? Tāpēc, ka terorisms vairs nav tikai vienas valsts problēma. Šeit nav runa tikai par to, ka uh, Indijā notiek teroristiski uzbrukumi. Arī daudzās citās valstīs šajā reģionā notiek uh, teroristu uzbrukumi. Arī Pakistānā ir bijuši ārkārtīgi daudz uzbrukumu, par kādiem Indijā pat neviens nedomā. Tas nozīmē, ka sabiedrība ļoti labi apzinās terorisma negatīvo ietekmi. Terorisms negatīvi ietekmē gan ekonomiku, gan sociālo dzīvi. Tas nozīmē, ka mēs arvien labāk apzināmies un saprotam, kā sadarboties un ko darīt lietas labā. Mēs esam nolēmuši arī rīkoties, jo terorisms ir mūsu kopējais ienaidnieks, un mums ir tieši tāpēc arī jāstājas tam pretī kopīgiem spēkiem. Kašmira. Šis jautājums ir eh, visnotaļ atzīts kā starptautisks strīds. Ja mēs saprotam, ka ir dažādas eh, starptautiskas apņemšanās, ir uh, ANO drošības padomas rezolūcijas, mēs esam apņēmušies sēsties pie gāda un risināt šo jautājumu mierīgā ceļā, mierīgās sarunās. Lielas paldies, Jūs ekscelence! Es uzskatu, ka šī bija patiešām laba izdevība pārunāt dažādus mums visiem nozīmīgus jautājumus. Es ceru, ka abas puses ir apmierinātas, jebkurā gadījumā mani E, šis rezultāts ļoti apmierina. Savas komitejas vārdā es varu teikt, ka mēs visi priecāmies par šo tikšanos. Es domāju, ka varu runāt un izteikties visu manu kolēģu vārdā. Liels paldies, ka ieradāties pie mums, liels paldies par šo apmeklējumu. Es gribētu jums vēlēt veiksmes, jums priekšā daudz darba, taču es ceru, ka beigās tiks sasniegti labi rezultāti. Vēlreiz paldies! Like to, we, uh, leave, I... Pirms došanās prom es vēlētos informēt kolēģus, ka 18. datumā Strasbūrā no 19. līdz 21. vakarā ir paredzēts balsojums par Saharo balvu. Un pēc tam 19. oktobrī no 17. līdz 18. vakarā mums ir paredzēta tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Banu Kimūnu. Tātad ņemiet to vērā.